Uh, Dāmas un kungi, sāksim šīs dienas darbu, apstiprināsim darba kārtību, vai ir kādi iebildumi, komentāri. Tādu nav, darba kārtība tiek apstiprināta negrozītā veidā. Šodien uh, varam lietot visas valodas, uh, klausīties tās un izteikties tajās, izņemot horvātu valodu. Uh, Tāpat arī atgādinu, ka ir parlamenta nedēļa, 3. 4. februāris. Un mēs tur piedalīsimies. Mums būs starp parlamentu komitejas sanāksme 3. februārī priekšpusdienā zālē PHSP 1A002. Ceru, ka ieradīsieties kuplā skaitām. Tālāk. O, esiet sveicināti. Trešais punkts. Esam pieņēmuši lēmumu koordinatoru sanāksmē, tas bija brīdi pirms Ziemassvētkiem. Tātad nolēmām uzaicināt, vai drīzāk atbalstīt ILO iniciatīvu, starptautiskās darba organizācijas iniciatīvu, nākt uh, un pastāstīt uh, par uh, kāda pētījuma rezultātiem. ILO tātad pētīja iespējamo Eiropas Savienības šīta investīcija plāna ietekmi un ILO pārstāvis eh, tagad ir eh, mūsu vidū. Eh, tūlīt arī došu vārdu Toresa kungam. Lūdzu, pastāstiet, ko jūs tur pētījāt un ko secinājāt. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labrīt, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies pirmkārtām par šo iespēju, ko atvēlējāt starptautiskajai darba organizācijai lai pastāstītu jums par to, kāda varētu būt iespējamā ietekma uz nodarbinātību Eiropas Savienībā šim te investīciju plānam. Pirmkārtām eh, tātad eh, pētījuma ietvaros tika veikta šī brīža situācijas analīze. Nu, kā ir, to jūs eh, labi noprotat, ekonomiskā izaugsme ir tāda ļoti knapa, gausa, prognozes ir negatīvas, uh, Lūk, šajā tabulā vairums bultiņu rāda uz leju, kas nozīmē, ka mm, šogad um, ir pārskatītas prognozes valstīs uh, uz leju. Mm, ASV arī, uh, nu, varbūt uh, netik uh, ļoti uz leju, kā varbūt varēja būt. Uh, bet tomēr tāpat arī joprojām jāatzīmē, ka dzīvojam augsta bezdarba apstākļos. Bezdarbs pie 10% atzīmes, e, tas, ir, tas bija pirms, tātad, tas ir daudz vairāk nekā pirms krīzes laikos, un e, arvien lielākā mērā atšķiras bezdarba rādītāji šeit un ASV. Tas e, vien nozīmē to, ka Uh, Eiropa uh, neizmanto savu jaudu, 23 miljoni strādājošo ir bez darba, um, tātad potenciāls netiek izmantots, tie ir ilgtermiņa bezdarbnieki, 2 um, miljoni vairāk kā gadu jau ir bezdarbnieki, 40, tagad šādu bezdarbnieku īpatsvars pieaug, un to ir ļoti svarīgi atzīmēt, jo vairāk, uh, jo ilgāk cilvēki sēž bez darba, jo uh, Eh, grūtāk viņiem atgriezties un viņus atgriezt eh, darba vietās. Jo ilgāk bez darba, jo grūtāk atgriezties darba eh, dzīvē. Un lūk, šī situācija liecina par pieprasījuma trūkumu, par to liecina ne tikai skaitļi, bet arī būtiski ir tas, ka Eiropa, Eiro, Eirozona jo īpaši tātad e, iebāž zeķē daudz vairāk nekā investē. E, tātad nauda netiek laista apgrozībā. Darba devēji nogaida. E, vēl kāda būtiska iezīme šī brīža situācijā, neskatoties uz pieprasījuma šo iztrūkumu, ierastie, mm, ierastās metodas pieprasījuma mm, paaugstināšanai netiek eh, izmantotas. Eh, procentu likmes ir eh, sasniegušas ļoti zēmu līmeni un ir arvien neefektīvāks līdzeklis investīciju stimulēšanai, patēriņu stimulēšanai, ir šis te likviditātes deficīts, iztrūkums. Un ir ļoti grūti līdz ar to, nu, tātad makroekonom, parastajiem makroekonomiskajiem līdzekļiem kaut ko, kaut kādas pārmaiņas panākt. Uh, nu, tas viss, protams, draud ar deflāciju. To paturot prātā, Eiropas izvēlētais ceļš tad uh, ir uh, intensificēt inter, investīcijas ar šo investīciju plānu. Nu, tas, protams, nav slikti, nav peļami. Um, šis plāns, šī iniciatīva um, atbilst tam, ko pagājušajā nedēļā izziņoja Eiropas centrālbanka. Uh, proti ārkārtas monetārie soļi tiks spērti, bet ir arī netieši tādi paņēmieni, kā atdzīvināt pieprasījumu, tātad tiešos, tiešos tēriņus, ir īpaši tiešās investīcijas. Un investīcija plāns būs tāds veids, kā, kā nu, piešķilt, atdzīvināt šo te mm, snaudošo tautsaimniecību. Un uh, Eh, saķert, eh, eh, iedzīt amerikāņus, jo šī te, šis te deficīts relatīvais ehm, beidzot ir tagad nonācis tādā situācijā, ka amerikāņi ir, ir principā krīzē pāri investīciju izteiksmē, uh, kur pretī pie mums investīcijas pret IKP uh, ir uh, stipri zemāk pār pirms krīzes līmeni. Uh, par 2-3 procentu punktiem zemāk nekā pirms krīzes, un šī tendence mm, augsta bezdarba valstīs, piemēram, Eiropas dienvidos, bet arī zema bezdarba valstīs Vācijā, investīcijas pret IKP procentos tātad joprojām ir zemākas nekā pirms krīzes laikos. Un šī te doma, šī ideja stimulēt tautsēmniecību caur investīcijām, ar investīcijām ir laba, vēlama, tā, tas ļaus tiešā veidā arī izcināt šo te pieprasījumu iztrūkumu, audzēs spējas, iespējas Eiropas tautsēmniecībai augt, plaukt, radīt jaunas cienījamas darba vietas nākotnē. Tā kā principā, principā tas ir brīnišķīgs instruments, brīnišķīga pieeja. Pētījumā tāpat arī konstatējām, ka investīcija plāns uh, nebūt, varētu būt gan ar nebūtisku, gan ar ievērojamu uh, ietekmi atkarībā no mm, tā, kā, kā viss notiks. Cik tālu mēs zinām, investīcija plānam principā ir divi elementi - 63 Eh, miljārdus vērtas svaigas investīcijas, kas ir apmēram 0,4% no Eiropas IKP. Un tas otrs elements, kas ir stipri lielāks, ir eh, privāto investīciju nu, tāda piesaistīšana apmēram 252 miljārdi. Eh, un tātad gala beigās kopsumā nonākam pie kādiem 315 miljārdiem, kas ir jau 2% no ES IKP. Nu, lūk, abas šīs summas saliekot kopā, i, nu, mēs iegūstam kaut ko tādu diezgan jaudīgu, diezgan vērā ņemamu. Un, ja salīdzinām to ar to, ko darī, darījuši amerikāņi, pie viņiem šis investīcija plāns bija 5 IKP procentu līmenī. Uh, ilgākā laika termiņā, bet, nu, tad arī, nu, šeit mēs runājam par salīdzino, salīdzināmām tādām lietām, apjomiem. Un, uh, lai šīs investīcijas tik tiešām būtu reālas jaunas investīcijas tautsēmniecībā, lai tas tā būtu, ir, ir jāizpildās diviem priekšnosacījumiem. Pirmkārtām tas, ka šīm papildu investīcijām ir jānotiek, jābūt, uh, ir eh, jā, jātop atlasītiem eh, reāliem eh, projektiem, kuriem jātop īstenotiem. Ja projekti netiks atlasīti, netiks atbalstīti, tajos netiks investēts, tad tas nozīmēs to, ka nu, viss paliks tādā, kā būtu, ja būtu līmenī. Visi šie ieguvumi būtu tādi teorētiski un uz papīra. Uh, un tāpēc eh, mūsu tās eh, piesardzīgākās prognozes, eh, tātad, ja plāns netiktu īstenot simtprocentīgi godprātīgi, tad tas būtu 400 tūkstoši jaunu darba vietu 2018. gadā salīdzinot ar šo, pagājušo gadu. Ja plāns uh, tiek īstenot ļoti apzinīgi, investīcija projekti tiek atlasīti rūpīgi, tā strikti, tad uh, šeit mēs varētu e, gala beigās runāt jau par līdz pat 2,1 miljonu jaunu uh, darba vietu, kas nozīmētu bezdarba samazinājumu par gandrīz 1% punktu. Nu, tās būtu brīnišķīgas ziņas Eiropai. Rūpīga projekta atlase līdz ar to ir kritiski svarīgs priekšnosacījums. Ir jābūt jaunām, reālām investīcijām un tad jau tālāk šis tā sekundārais efekts uh, uh, gādās par, par, par, par turpmāku progresu. Ir jābūt šim sākotnējam impulsam, un tad jau šī sniega bumba ripos lejā no kalna un, un, un augsts lielāka. Networking dimension, uh, tas ir ļoti svarīgi līdzās eh, šim tīkla efektam ir eh, tātad būtiski tas, vai un cik lielā mērā tajā visā tiks iesaistīti mazie vidējie uzņēmumi, kas ir, nu, principā nozīmīgākais darba devējs tā kopā ņemot eh, daudzās valstīs, tīpaši augstu bezdarba valstīs. Šobrīd MVU iespējas radīt darba vietas ir ierobežotas, nav kredītu, tie ir grūti pieejami tas ir tāds snaudošs potenciāls, kas ir um, sasiets, apgrūtināts. Um, kredīt sistēma vairākās ES valstīs ir tāda, kāda tā nu ir, uh, bet šis potenciāls ir jāatraisa, šis, um, šis, šie apgrūtinājumi jānoņem. Tad arī nu, šie, šie pozitīvie ieguvumi materializēsies. Mēs labi zinām ka tādās valstīs kā Dānija vai Vācija ir eh, ļoti tāda advancēta kredītgarantija sistēma, kas ļauj mazajiem vidējiem uzņēmumiem, nu, savā, atbilstoši savai svara kategorijai, arī rīkoties. Un nu, tur tātad centrāla banka to visādā ziņā atbalsta. Bet kopumā ņemot eh, MVU iespējas eh, šeit iesaistīties nav bijušas ievērojamas. EIB ehm, e daudz lielākā mērā šobrīd līdz šim brīdim ir koncentrējusies uz investīcijām kā tādām, ehm, un tāpēc ir sanācis tā, ka augsta bezdarba valsts no EIB ir saņemušas mazāk eh, kredītu, mazāk, mazāk kredītu apjomu, ehm, un vairāk investīciju ir bijis zema bezdarba valstīs, piemēram, salīdzinot ar, ar Portugāli Nu, tāpēc, ka nav visi priekšnosacījumi izpildījušies. Lūk. Nu, un tad šie nākotnes scenāriji, ko mēs te modelējam, pie šī pozitīvā scenārija, um, te ieguvums varētu būt ievērojams. Uh, vēl, ko vēlos pieminēt, uh, runājot par to, kādam jābūt šim fondam, uh, ar kādiem, kādām iezīmēm, kādiem parametriem. Mēs uzskatām, ka aktīvas darba tirgus, eh, tāda politikas soļi, eh, aktīva tāda nodarbinātības eh, politika ir priekšnosacījums, lai maksimizētu šī plāna efektivitāti, šī plāna izdošanos, lai mēs gala beigās nonāktu pie šī 2,1 miljonu jaunu darba vietu. Vēl viens priekšnosacījums, tāds pamatnosacījums ir e, šīs te saiknes atjaunošana starp e, nodarbinātību un nu, tādu vienlīdzību, ties, tiesisko līdztiesību, e, lai nebūtu tāda tirgus spēku, tāda haotiska patvaļa. Ir jābūt, protams, darba samaksas pieaugumam, bet tam jānotiek tā līdztiesīgi. Un uh, par šiem pamatnosacījumiem priekšstādātāji jau daudz ir eh, runājusi. Eh, vēlreiz saku par to jums paldies. Eh, mūsu pētījums ir jums pieejams, varat to dabūt no manis, kā arī mūsu vietnē to lejupielādēt, lasīt. Paldies! Paldies! Taresa kungs, jūs esat ILO pētniecības daļas vadītājs. Tad, tagad došu vārdu kolēģiem, kas vēlas izteikties. Sāksim ar Haincu Bekeru, kas ir kā saskunga vietā šodien aizstājies. Tātad lūdzu, Beker kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Sātores kungs. Mēs uh, uh, varam informāciju par uh, Junkera plānu uzskatīt par ļoti būtiskām ša šajā fāzē. Es gribu teikt, ka šīs pakotnes panākumus varētu definē tā, ka ir jāizvēlās labākie investīciju projekti un jādomā arī par to, kā maksimāli uh, izmantot uh, darba spēka potenciālu. Tad es gribētu jautāt, kā jūs vērtējat, cik efektīvs būs eh, šis uh, process, kurā tiks izraudzīti projekti, kā to šo lēmumu pieņems Eiropas investīcija banka viena pati. Kād, otrs jautājums, kādi pēc jūsu domām kritēriji būtu jāizmanto, lai izvēlētos labākos projektus, kas nodrošinātu uh, darba vietu radīšanu? Var jau būt arī citi kriteriji, piemēram, investīcija rentabilitāte, bet, protams, mūsu interesē visvairāk tas, kā nodrošināt pēc iespējas lielāku darba vietu skaitu. Paldies! Thank you, Jutta Steinruck. Paldies, Jutta Steinbuka. Paldies, Tores kungs, par eh, jūsu organizācijai, par to, ka jūs esat veikuši šo pētījumu, kas parlamenta skatījumā ir ļoti būtisks mēs parlamentā un nodarbinātības komitejā arī domājam par, un arī komisijai jādomā par nodarbinātības um, dimensiju, par to, kā radīt vairāk darba vietas un tās ka varētu tikt radīti 1,8 miljoni darba vietu Eiropā ir ļoti būtiska. Tam jābūt labām, ilgtspējīgām darba vietām. Tam ir jābūt mūsu mērķim. Un tāpat mums visiem ir jāraugās uz to, lai tās šīs investīcijas uh, neizspiestu privātos investors, jo tad netiktu panākts cerētais efekts. Jo, ja nepareiza šī investīcija pakotne tiks īstenota, tad tas varētu pasliktināt uh, darba apstākļus, varētu notikt tāda konkurence pazeminot uh, šos um, Uh, nodarbinātības līmeņus, bet mums ir jācīnās pret bezdarbu, it īpaši jauniešu bezdarbu, un tas ir jāiestrādā šajā pakotnē. Jautājums, kā nodrošināt to, ka tieši tajās valstīs, kur ir visnopietnākās problēmas, kam ir vajadzīgs vislielākais atbalsts, šīs investīcijas tiks veiktas. Un Vai jūs pētījumā esat konstatējuši, kā izmantot šo investīciju fondu, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu un ilgstošo bezdarbu? Thank you and Danut. Paldies, Danuta Jašavleka. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies uh, mūsu viesim par šo prezentāciju. Tā bija ļoti visaptveroša un paldies arī par ziņojumu. Tas ir ļoti plašs, bet man ir zināms šaubas runājot par pašu fondu. Gribētu lūgt jūsu viedokli, varbūt jūs varat man palīdzēt, kliedēt šīs bažas. Fonds paredzēts no vienas puses MVU, no otras puses investīcijas parasti ir uh, paredzēts kā liels investīcijas uh, pārobežu un, uh, un tam līdzīgas. Tāpat laikā šim fondam ir jāaktivizē aktīvi, kas šobrīd ir iesaldēti investīcijām. Vai jūs domājat, ka maziem vidēji uzņēmumi būs gatavi, spējīgi īstenot šos lielākos projektus un vai maziem un vidējiem uzņēmiem būs šie papildus uh, iesaldēti aktīvi pieejami, kas šobrīd netiek izmantot investīcijām. Otrais mans bažu faktors. Kā šo fondu paredzēts pārvaldīt? Mēs runājam par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi izvēlēties īstos projektus, bet tāpat laikā vadības komiteja, kas tiek veidota un kura pieņems lēmums, pārvaldīs šo instrumentu, tā varētu kļūt politizē, politizēta. Kā no tā izvairīties? Jūs ja sakat, ka komitejā būs uh, cilvēki, kas pārstāvēs tos lielākos maksātājus, kas visvairāk iemaksās fondā. Vai jūs esat analizējuši arī šo faktoru, kā jūs varētu novērst to, lai te parādītos kādas politiskas ietekmes? Paldies priekšsādātāji, pateicos par ļoti vērtīgo pētījumu. Jūs norādījāt, ka daudzās jomās vairāk tiek ietaupīts nekā pētī, investēts un tagad uzņēmumi, e, vidus, vidējie uzņēmumi cenšas e, sadarboties un e, radīt iespējas um, bet eh, pagaidām ir, tās ir tikai tādas tendences, tie ir tādi vārgi eh, stādiņi un eh, es domāju, ka runājot par šo investīciju pakotni, ka projektu izvēle ir jāiesaista neatkarīgi eksperti un ka lēmumi nedrīkst būt politiski izraugot šos projektus. Kādas garantijas jūs prāt ir, lai to nodrošinātu? Vai arī būs kā parasti eh, sanāks dalību valstis kopā teiks, nu jūsu veikums ļoti labs, bet mēs darīsim kā parasti es ņemšu to projektu un to atbalstīšu, un tiešām vissliktākais variants būtu tāds, ja tiktu īstenoti nepamatoti projekti, kam nav nekādas pievienotās vērtības, un kas neradītu arī nekādas jaunas darba vietas. Un tad atkal būtu šis vecais klepers, ko ar uh, Eiropas naudu censtos kaut kā uzfrišināt. Un uh, Eh, tālāk par eh, šiem Eiropas līdzekļiem, eh, kas tiktu investēti tiktu investēti, kā nodrošināt, lai šie projekti tiešām būtu pamatoti, lai tiktu risinātas problēmas, lai tiktu apkarots bezdarbs, lai uh, mēs uh, Eiropas sociālā fondā esam uh, saņēmuši daudz priekšlikumu un ir arī izstrādāti izvēles kritēriji, bet jautājums, kā nodrošināt to, ka lēmumi tiek pieņemti pietiekami objektīvi, nevis vienkārši balstoties uz politiskiem apsvērumiem, kas būtu ļoti slikti. Paldies, nākošā Rodriges kundze. Paldies! par eh, šiem ziņojumiem, kas nāk īstajā laikā un eh, īstajā vietā, ļoti noderēs šajās debatēs. Šīs ir izšķiroši svarīgas debatas mums šeit parlamentā un īpaši šajā komitejā. Un jūs paudāt eh, dažas idejas par kritērijiem, kas būtu jāizmanto izvēloties projektus. Gribētu uzsvērt trīs kritērijus. Pirmais Strateģiskās prioritātes Eiropas Savienībai tā tad vajadzētu izmantot investīcijas, lai veicinātu pāreju uz jaunu izaugsmas modeli. Tas nozīmē, vajadzētu dot prioritāti projektiem, kas atbilst energo pārējais principiem, tāpat digitālajai pārējai, nodrošinot sociālo iekļautību un trešām kārtām investīcijām jābūt sociālām. Tātad jāinvestē cilvēkos, jo arī šeit būtu iespējams radīt darba vietas izglītībā, apmācībā, sociālajos pakalpojumos, veselības aprūpē un tā tālāk. Otrs kritērijs, ko es saskatu un uz ko jūs arī atsaucāties, ir uh, Connecting Europe. Jānodrošina, lai mēs aizpildītu tos robus, kas pastāv transeiropas tīklos. Bet ir arī trešais kritērijs, un tas ir samazināt makroekonomisko nelīdzsvaru Šai ziņā, domāju, investīcijas jāizmanto, lai mazinātu šīs makroekonomiskās atšķirības dalībvalstīs, jo šobrīd ir ļoti atšķirīgi nosacījumi dalībvalstīm uh, investēšanai. Un tā šobrīd Eiropā ir uh, centrālā problēma. Tāpēc domāju, ka investīciju plānā jāpatur tas vārdā, uh, jāpatur tas prātā. Jūs zināt, ka Ekonu komitejā notiek ļoti būtiskas diskusijas tieši šī jautājuma ziņā, jo līdz šim pastāvošais regulējums nerada vienlīdzīgas nosacījumus dalībvalstīm, lai varētu izmantot šo fondu strateģiskajām investīcijām. Sanāk tā, ka valstis, kas visvairāk cietušas no krīzes, ka tām nebūs tādi paši saņemšanas nosacījumi. Ja mēs neatrisinam šo problēmu, tad nelīdzsvars tikai palielināsies līdz ar uh, investīciju procesu un ne otrādi. Vienkārši gribēju jūs informēt, bet mēs noteikti gribam sadarboties arī tālāk ar jūsu organizāciju. Paldies, Taras kungs! Uh, paldies pirmkārtām par uh, komentāriem un uh, mūsu veikto analīzi. Uh, šie ir ļoti interesanti, svarīgi jautājumi, ko jūs uzdevāt, sākot, protams, ar to, kā iesaistīt Eiropas investīciju banku. Un tas saistās arī ar jautājumiem par uh, atlases kritērijiem, projektiem. Tas, protams, ir jautājumi pašā pamatā, jo ja kritērija nebūs labi definēta, tad pastāv risks, ka atkal šī ietekme būs eh, ļoti neliela un varbūt būtu kaut kāda politiska rakstura vai, teiksim, iejaukšanās vai tāda neekonomiska rakstura kritērija tā, ka ir nepieciešams labi definēt šos kritērijus, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu nodarbinātību. Jebkurš projekts, kuram būtu kaut kāda papildus ārēja ietekme, tas noteikti būtu nu, primāri atlasāms jo tas būtu investīcija projekts, kurš citādos apstākļos nebūtu noticis. Tātad, ja tiek stiprināts vai kaut kādā veidā papildināts energotīkls Eiropā, vai arī digitālās uh, ekonomijas jomā, tur mēs redzam, ka parādās jaunas tehnoloģijas, ir tāda tehnoloģiska revolūcija un atbilstoši Pasaules darba organizācijai. Uh, viss būs atkarīgs no tā, kā dažādas valstis izmantos jaunās iespējas. Tad arī attiecīgi nākotnes scenārijas attiecībā uz nodarbinātību, izglītību un nodarbinātību būs ļoti atšķirīgs. Tātad viss būs atkarīgs no Eiropas ekonomikas spējas izmantot šīs jaunās tehnoloģija iespējas un tas noteikti var pozitīvu ieguldījumu dot nodarbinātības ziņā, tāpat um, uzņēmumiem un vispār, lai nodrošinātu labklāj, labklājīgu Eiropu. Uh, Tātad šie kriteriji ir ļoti svarīgi, un ja tos atbilstoši īstenos, tad noteikti palielināsies investīcijas un arī ietekmi uz nodarbinātību. Bet, kā es teicu, ir nepieciešams domāt par tādiem projektiem, kuriem ir šī ārējā papildus vērtība, vēl tātad zaļi projekti. Uh, kuriem ir plašāka ietekme un kuri arī dos lielāku ieguldījumu Eiropai. Otrais kritērijs, un man liekas, tas ir atsevišķi jānodala, jo tas ir pavisam cita rakstura kritērijs. Tas būtu tieši maziem uh, uzņēmumiem. Jādomā, kā iesaistīt mazos uzņēmumus šajos investīciju projektos, bet lielākā vairumā gadījumā tas, nu, acīm redzot, nenotiks. Tātad šeit uh, nav nepieciešami milzīgi līdzekļi, kredītu garantijām, un tas būtu ārkārtīgi svarīgi, īpaši tajās valstīs, kas ir ļoti sarežģītā, smagā stāvoklī. Tā jau ir um, konstatēta pieredze, un Eiropas investīcija bankai vajadzētu piedalīties. Vācijā un Dānijā ir tāda institūcija, kas uh, nodrošina garantijas maziem uzņēmumiem, un uh, mazie uzņēmumi var, vai arī komercbanks var griezties pie šīs struktūras vai iestādes, un tādā veidā, es domāju, mēs arī varētu ļoti saprātīgi izmantot līdzekļus un radīt jaunas darba vietas un investīcijas, kuras bez plāna nebūtu notikušas. Tātad tāds ir šis otrais kriterijs iesaistīt mazos uzņēmumus, bet tie būtu cita tipa projekti. Nākamais kritērijs Vai jautājums? Jā, jūs uzdevāt jautājumu par politisko ietekmi iejaukšanos. Nu, par to es īpaši nevaru izteikties, tā nav mana specialitāte, bet var tikai teikt, ka ziņojumā esam uzsvēruši, cik svarīgi ir uzraudzība un novērtēšana. Reizēm pat labi definēts projekts neiet paredzētajā ceļā un investīcija plānā jau no sākuma jāparedz uzraudzības un kontrolas uh, iespējas. Uh, Tas ir īpaši svarīgi tieši šim investīciju plānam, jo, protams, zināmā mērā pastāv kaut kāds, nu, tāds garantēts uh, modelis. Bet, uh, kā es teicu, jābūt šim novērtēšanas un kontrolas modelim tīri izvērtējot ietekmus darba vietām. Tātad jāizvērtē ne tikai atdevis likmes eh, projektam, bet arī kāda ir ietekme uz nodarbinātību. Tas arī būtu ļoti būtiski. Un, protams, ka starptautiskā darba organizācija būs gatava sadarboties ar jums un uh, investīciju banku, ja jūs lemsiet par šādu pieeju. Pieejas izstrāde būs lielā mērā atkarīga arī no jums. Vēl bija jautājums par jauniešu bezdarbu, kā vairāk iesaistīt jauniešus, jaunus cilvēkus. Jauniešu bezdarba likmes uh, rādītāji ļoti augsti, it īpaši dažās valstīs, tas ir satraucoši. Eiropā jūs jau esat nolēmuši radīt jauniešu nodarbinātības garantiju, kas jau ir izturējis šo laika pārbaudi, piemēram, Ziemeļu Eiropas valstīs. 90. gados tur tika paredzēta šāda garantijas schēma, un tā jau bija laba rezultāta, un šī schēma labi iet roku rokā ar investīciju plānu. Bet atbilstoši mūsu aprēķiniem to vajadzētu palielināt, jo finansējums, ko ir paredzējušas valstis, ir samērā mazs. Ja mēs te runājam par um, jauniešu nodarbinātības garantiju 21 miljardus Eiropā būtu nepieciešams katru gadu, lai nodrošinātu tādu efektīvu jauniešu nodarbinātības garantiju un lai būtu labi uh, nodrošināt nodarbinātības dienas, tas arī ir ārkārtīgi svarīgs priekšnocījums šo jauniešu darba nodarbinātības garantijai. Un ar to vajadzētu arī papildināt šo investīciju plānu, jo tādā gadījumā šie nodarbinātības dienesti varētu veicināt jaunu cilvēku ievietošanu darbā, un varētu strādāt pie šādiem projektiem, kā piemēram digitālā ekonomika vai zaļināta ekonomika un citi projekti, vai arī, lai, teiksim, veicinātu to, ka jaunieši paši veido savus biznesus. Tas atkal varētu ietilpt šajā mazo video uzņēmumu komponentā. Šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Varbūt par makroekonomisko līdzsvars neko neizteicos. Um, Te ir kritērija, tātad kāda būs mm, šī uh, networking ietekme maziem un vidējiem uzņēmiem Rodrīgas skundze ierosināja pievienot trešo kritēriju - makroekonomiskais nelīdzsvars. Apsvarot šos divus, un cik tie ir svarīgi maziem un vidējiem uzņēmiem, man šķiet, ka gandrīz vai automātiski dažas valsts saņemtu vairāk, bet varbūt varētu apsvērt, kā palielināt šo Eiropas pārēju Eiropaisko aspektu. Varbūt jādomā par šo Eiropas uh, līmeņa dimensiju un jādomā tieši par tām zonām, vietām, kur ir augstāks bezdarbs. Un pagājuši nedēļ Eiropas investīcija banka pieņēma lēmums un 20% ir paredzēts solidaritātes elements jaunajā Eiropas centrālās bankas politikā. Un iespējams, ka šo pašu principu un garu varētu izmantot arī šajā investīcija plānā. Paldies, tad turpināsim uzdot jautājumus. Senčulca kungs. Paldies, Tores kungs, par jūsu skaidrojumiem. Es varu piekrist uh, kolēģiem, kas izstājā, uh, uzstājās, un uh, esmu daudz uh, strādājis ar maziem vidiem uzņēmiem pirms esmu ievēlēts parlamentā. Tagad eh, man tāds jautājums. Mēs iepludinām naudu tirgū, bet šī nauda nenonāk pie maziem vidējiem uzņēmumiem. Varbūt, ka mēs esam izvēlējušies nepareizo ceļu. Un uh, būtībā Eiropā ir mm, trīs veidu mazie vidēji uzņēmumi. Tie, kas ir uh, rentabli un tiem nav nekādas problēmas saņemt finansējumu no bankām, nu tad ir otras tādas, kuras, uh, nu, nav tik, šie uzņēmumi nav tik izcili, bet, nu, ir tomēr pelnījuši atbalstu un tie arī saņem uh, finansējumu, bet tad ir uh, trešais veids, ir tādi projekti, kuri nevar finansējumu gūt uh, tirgu un varbūt vajadzētu padomāt par to, ka vajadzētu šo palīdzību sniegt tieši tiem MVU, kuri nevar finansējumu tirgu uh, rast un kuri būtu pelnījuši atbalstu. Un mums vajadzētu tiešām padomāt. Bet es uzskatu vēl par vēl svarīgāku to, ka šobrīd pieejamos līdzekļus vajadzētu investēt izglītībā. Un šie uh, Tas būtu atbalsts uh, arī šiem maziem vidējiem uzņēmumiem ne tikai Vācijā, bet visur pasauli, uh, visā Eiropā, es atvainojos. Tā tad investēt uh, gud, nu, izglītībā un pēc tam paskatīties, vai uzņēmumiem nauda ir vajadzīga un kāpēc. Paldies, Ines Zuber. Es arī vēlēs. Um, Jiksunkis arī vēlējos pateikties toreiz kungām par viņu prezentāciju. Mans jautājums ir šāds. Kāda veida darba vietas uh, tiks radītas šā plāna ietvaros? Uh, Un ir jārunā ne tikai par darba vietu skaitu, bet arī par darba vietu veidu. Jo šobrīd mēs daudz runājam par to, ka tiešām ir jārada darba vietas un tās ir nepieciešams, bet bieži vien mēs nepievēršam uzmanību tām, uh, ka ir nepieciešams kvalitatīvas darba vietas, darba vietas, kas garantē arī darbinieku tiesības. Nu, piemēram, tad verdzības, tad, kad pastāvēja verdzība, arī bija darba vietas, bet šie strādājošie bija vergi. Un jautājums tāds, kā nodrošināt to, ka šis plāns rada darba vietas, kas ir, protams, būtiski, bet kā mēs nodrošinām, ka tās ir ilgtspējīgas un labas darba vietas ar cienīgiem apstākļiem. Jo mēs eh, nevēlamies, lai šis plāns būtu tikai atbalsts eh, privātiem konsorcijiem, privātiem uzņēmumiem. Un, ja mēs runājam par darbiniekiem, nevar pieļaut, ka situācija reāli neuzlabojas arī strādājošajiem. Uh, Jautājums, kā mēs nodrošināsim un garantēsim to, ka šis plāns aizsargās arī strādājošo tiesības. Un kā mēs panāksim to, ka tiks radītas cilvēka cienīgas darba vietas. Monika Vana. Paldies priekšsēdētāji, pateicos Startautiskai darba organizācijai par šo sagatavoto pētījumu. Tas ir uh, liels ieguldījums diskusijā par uh, uh, šo investīciju plānu un domājot par to, kā radīt darba vietas un kā radīt ilgtspējīgas darba vietas, veicināt ilgtspējīgu attīstību ar šī investīciju plāna palīdzību. Man uh, liekas interesanti tas, ka šis pētījums rāda mums pa, uh, potenciālu, kāds pastāv, un mums ir jārāda kritēriji, lai izmantotu šo potenciālu. Un mums, uh, protams, ir nepieciešams veikt daudzus pasākums, ir jau veikts viens solis pareizā virzienā, bet mums ir uh, jāveicina ilgtspējīga ekonomika, kas rada darba vietas. Jūs, uh, man ir jautājums, jūs uh, runājāt, ka minimālā darba vietu radīšanas robeža ir 400 tūkstoši, augšējā robeža 2,1 miljonus. Protams, tas viss ir atkarīgs no dažādiem uh, pasākumiem, kas tiek veikti. Un uh, un projektiem. Es eh, jautāju, eh, pēc kādiem kritērijiem jūs esat eh, izstrādājuši šo ap, aprēķinus veikuši un ar kādiem kritērijiem jūs nosakat šos 400 tūkstošus vai šeit ir runa par jaunām darba vietām svarīgākajās nozerēs. Un vai jūs runājāt uh, par eh, to, ka darba vietu potenciāls ir atšķirīgs atkarībā no nozares un uh, darba ražīguma, un arī, piemēram, pilsētu plānošana ir interesanta joma, bet eh, es uh, pievienojas kolēģiem uh, jautājumos uh, par to, ka uh, svarīgi jau ir domāt ne tikai par to, cik darba vietas tiek radītas, bet arī par to, cik labas ir šīs darba vietas, vai tās nodrošina īstiku. Un jautājums arī, vai tiks veikta uzraudzība par uh, Uh, šiem rezultātiem uh, par uh, to, ko dod šī investīcija politika, ir nepieciešams varbūt valdes vadlīnijās paredzēt skaidrus mērķus un iestrādāt partnerības principu, iesaistīt visas ieinteresētās puses un sociālos partnerus uh, šā prā, eh, plāna izstrādē, lai panāktu maksimālu efektu. Balas kungs, jā, pavisam īsi es turpināšu Rodrīgas kundzes teikto par to, ka pastāv makroekonomiskais nelīdzsvars dažāda, starp dažādām zonām. Un varbūt uh, būtu arī labāk investēt tur, kur uh, ir nepieciešams investēt, un nevajag arī pārspīlēt, jo arī Vācijā ir nepieciešami ieguldījumi, bet Vācija pati var nodrošināt šo finansējumu, bet ir uh, reģioni, kur šīs investīcijas ir nepieciešams vairāk nekā citviet, un arī runājot par eirozonas valstīm, ir jādomā par solidaritāti, kas nodrošinātu vienotās valūtas izdzīvošanu. Vai jūs savā pētījumā esat konstatējuši faktus, kas runāt par labu šai geogrāfiskai zonalitātei. Jūs uh, īstenojat uh, vairāk tādu tematisku pieeju, runājot par uh, digitalizāciju, ilgspējīgu attīstību citām jomām, bet vai jūs esat domājuši arī par šiem geogrāfiskiem aspektiem? Dėkoju už atliktą tyrimą. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī mūsu viestiem par šo veikto pētījumu. Sociālā un nodarbinātības politika ir tieši saistīta ar ekonomiku un, protams, tā ietekmē cilvēku dzīvi. Ir cilvēkam ir darbs, cilvēkam nav darbs. Un, uh, investīciju stimuli arī ir ļoti būtiski, jūs to pieminējāt. Es gribētu jautāt, kādus konkrētus stimulus jūs domājāt un kā nodrošināt to, ka ieguldījumi investīcijas dalību valstīs tiešām ir ilgtspējīgi, uh, ka šīs investīcijas ir dzīvotspējīgas un tiešām rāda darba vietas. Varbūt katrai valstī ir jāpieņem savi lēmumi par šādiem stimuliem, vai arī šis lēmums ir jāpieņem Eiropas līmenī par to, kā stimulēt investīcijas. Un nākamais jautājums. Kolēģi eh, daudz runāja par MVU, jo tie ir ļoti būtiski, eh, radot darba vietas. Un tomēr jautājums tāds, kādēļ maziem un vidēja uzņēmumi nesaņem kredītus, lai, tā, lai tie varētu radīt šīs darba vietas dažādos reģionos. Kādēļ nav pieejams finansējumam, kādi ir iemesli un vai šis investīciju plāns nodrošinās to, ka MBU saņems finansējumu un varēs radīt darba vietas. Un vēl viens jautājums - 25 miljoni cilvēku Eiropā ir bez darba, 12 miljoni ir ilgstošie bezdarbnieki. Vai tas nozīmē, ka ja mēs investējam enerģētikā, digitālajā ekonomikā, citās jomās, mēs spēsim uh, nodrošināt darbu šiem cilvēkiem, kas šobrīd ir bez darba? Un vai šiem cilvēkiem būs pietiekama motivācija uh, lai vēlētos strādāt šajās darba vietās, jo ir nepieciešami kvalificēti un motivēti darbinieki. Vai investīcija plāns būs efektīvāks uh, tad, ja tas tiks orientēts ne tikai uz ekonomiku, bet arī uz cilvēkiem? Paldies, daudz kolēģi jau ir izteikušies par šo pētījumu, un, diemžēl, mums atvēlētais laiks ir ierobežots. Es eh, arī eh, esmu lielā starptautiskās darba organizācijas atbalstītāja, un man arī ir jautājums, kas sasaucas jau ar eh, kolēģu teikto. Es esmu tikusies ar um, Eiropas investīciju bankas pārstāvjiem. Zinu, ka tur notiek um, sagatavošanās darbi, ir paredzēts pieņemt 500 uh, jaunus darbiniekus, kas uh, izvērtētu šos projektus. Bet tad uh, es dzirdēju arī, ka ir rentabilitātes kritēriji 18%. Un ir pilnīgi skaidrs, ka, ja jūsu projektam ir uh, vides, sociāla uh, dimensija vai darba vietu radīšana kā galvenais kritērijs, tad uh, šādu rentabilitāti nevarēs nodrošināt. Un arī EIB mm, vairs um, nevarēs strādāt kā līdz šim, jo būs jāizvērtē ļoti daudz un uh, dažādi projekti. Un uh, jautājums, vai kā kritērijs tiks izmantots arī nodarbinātības veicināšana, un jautājums arī jums, kādus kritērijus jūs ieteiktu EIB izmantot, uh, lai izvērtētu projektus, kas tiks finansēti no šā fonda. Paloma Lojas par mējo. Labrīt! Jā, paldies, paldies, Torisa kungs, par to, ka atnācāt un vēstījāt šo informāciju. Viena lieta, jūs um, runājāt par uh, šo te 1,8 miljoniem darba vietu, kas ir iespējamais uh, scenārijs ar nosacījumu, ka uh, ir pietiekami daudz investīciju, bet, nu, tad tas sausais atlikums ir neliels - 23 miljārdi Eiropas investīcija bankas subsīdiju veidā. Šis te privātās investīcijas ir nu, joprojām tāda mīta, tādas vēlamības līmenī. Jautājums uh, uh, ir par to, vai arī šī nauda tā dabiski neaizplūdīs uz tām valstīm, kur, eh, kurām jau ir labvēlīga investīciju vide. Uh, un tās valstis, kur ir problēmas, kur ir, eh, kur ir sarežģījumi, tur, tur situācija turpinās pasliktināties. Eh, tā rezultātā vēl mazāk darba vietu tiks radīts. Tāpat arī vēlos atgādināt, ka Eiropas Investīcija banka jau eh, tagad nespēja adekvāti investēt to naudu, kas tai teorētiski ir pieejama, jo ir dažādi politiski administratīvi šķēršļi. Un uh, Mm, kredītlīnijas ir piešķirtas eh, nesekmīgiem projektiem, eh, bet mazie un vidēji uzņēmumi joprojām eh, sēž bez atbalsta. Un līdz ar to jautājums ir šāds. Kādas garantijas var, varat minēt par labu tam, ka papildu nauda tik tiešām sekmēs jauna darba vietu rašanos? Uh, Un tas ir viens. Otrs, kā jūs ieskatās šis eh, plāns eh, var mainīt eh, ražošanas sistēmu, modeli Eiropas Savienības valstīs tā vietā, lai vienkārši īslaicīgi atbalstītu vienu vai otru projektiņu valstīs, kurās jau tā situācija ir diezgan laba. Paldies! Paldies, Toresa kungs, kā atnācāt. Es savukārt. Uh, vēlos par pašiem projektiem runāt, par šo projektu mm, īpašībām, iezīmēm. Mm, tātad tiem ir jābūt jauniem projektiem, kas nav saņēmuši atbalstu līdz šim prioritārajās nozarēs, tātad digitāli projekti, projekti enerģētikas nozarē, mm, jauni projekti jaunās nozarēs, vai būs tātad kompet kompetence vai projektu tātad pieteicēji, e, vai tas nesašaurina šo potenciālo pieteicēju loku, vai tie var būt tikai kaut kādi jauni uzņēmumi, nesen dibināti, veidoti, vai tie var būt arī jau sēni ar vēsturi, tra tradīcijām bagāti uzņēmumi, vai, vai e, šeit drīzāk nebūtu no sākuma jādomā par šīs kompetenču ekspertīzes audzēšanu un atbalstīšanu. Štainets kundze. Pēc jūsu skaidrojumiem man radās jautājums par uh, šo jaunatnes iniciatīvu E, nodarbinātības iniciatīvu, tie šie līdzekļi netiek izmantoti, un vai šos līdzekļus nevajadzētu iekļaut investīciju plānā un piesaistīt e, jauniešu nodarbinātības pasākumiem. Nu, man tādu ideja gluži vienkārši ienāca prātā, un, protams, mums ir nepieciešams vairāk investīcijas, un īpaši ir jādomā par jauniešu nodarbinātību, vai tā nebūtu iespēja to darīt. Un beidzamais jautājums, vismaz atbilstoši manam sarakstam, ir Vanden Kendelēra. Ja ir vēl kādi jautājumi, Tad lūdzu piesakieties, ja nē, tad ķersimies pie balsošanas lietām. Vandēna Kandelēram vārds. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Esmu viens no jaunākajiem šīs komitejas locekļiem. Mani eh, līdz ar to īpaši uztrauc, eh, kā šis plāns nāks par labu tieši manai paaudzei jo mani vienaudži vēlas strādāt, viņi vēlas darbu. Un, ja paskatāmies uz situāciju Dienvidē Eiropas valstīs, tur situācija ir skumja, ļoti skumja. Un Uh, investori sēž uz naudas uh, kalniem, uh, kā tad Junkers ar savu plānu piedabos viņus likt naudu galdā kā reāli panākt to, ka privātie investori vispār eh, izrāda jau kādu interesi par eh, šo situāciju. Manuprāt, ir absolūti izšķirīgi svarīgi izkustināt privātos investors, jo īpaši Dienvidu Eiropā. Paldies! Paldies! Man arī tā viens jautājums. Vai jūs zināt, ir vai ir tādas jomas, kur kopš krīzes sākuma izaugsmē nav mazinājusies, proti sociālā ekonomika. Un vai domājot par šo investīciju plānu, vai šī joma tiks iekļauta? Mapā, kungs. Paldies. Man vēl viens īsts jautājums, kas nav uzdots, bet man šķiet tas ir svarīgs. Vai mēs, tātad, ja mēs domājam par to, lai nodrošinātu izredzes nodarbinātai nāko, nodarbinātībai nākotnē, ir nepieciešama izglītība un vai ir paredzēts veicināt izglītības programmas dalību valstīs. Dalību valstis uh, ir tāds, kas uh, paziņo, ka būtu gatavs to darīt, bet struktūras vēl nav izveidots, un es domāju, ka tad uh, arī investors varētu piesaistīt un īstenot šādas programmas dalību valstīs. Nu, tagad, Toresa kungs, varat mēģināt īsumā eh, sniegt kādu atbildi uz visiem šiem jautājumiem un komentāriem. Jā, paldies, paldies par šo aizraujošo sarunu. Tik tiešām eh, ir skaidrs, eh, ka eh, šodien visu neizrunāsim, ka sarunai jāturpinās. Nu, es mēģināšu tā tematiski pa tematiem atbildēt. EIB loma tajā visā, to pieminēja vairāki klātsošie jautājums ir par to, kādi ir šīs darbības kritēriji. Eiropas investīcija banka ir publiska, tātad valstiska struktūra, un ir tikai dabiski, ka tās darbības eh, apsvērumi eh, darbojas atšķirīgi, eh, lai tā varētu iesaistīties. Ir jāizpildās citiem priekšnosacījumiem salīdzinot ar privātām bankām, komercbankām. bankām šī te investīcija banka skatās uz uh, projekta iespējamo atdevi uh, citiem uh, pa parametriem. Un EIB ir kā starpnieks šī plāna īstenošanā, un tas labums, ko, ko tas visa šī darbošanās dos, būs um, par labu principā valstīm, uh, sociāl, sociālā labuma izteiksmē. Un, uh, bankai tad ir jāskatās, eh, lai projekti būtu tādi, kur šī kolektīvā atdeve ir eh, augstāka par kaut kādu tādu lokālu, um, iespējams, finansiālu saimniecisku atdevi. Um, bankas uzdevums ir gādāt par to, lai investīcijām būtu Eiropas līmeņa atdeve. Un es neesmu bankas darbinieks, eh, tāpēc varu to droši teikt, eh, ir vajadzīgi citi jauni Eiropas investīcija bankas darbības kritēriji, šie te eh, izaisa parametri, piemēram, darba kvalitāte, darba vietu kvalitāte, šī, šīs darba nodrošinātājs dzīves kvalitātes pieaugums. Uh, tā tad arī prioritārās nozares, enerģetikas tīklī, digitālie projekti, un kad ir kāds konkurss, iepirkuma konkurss, tad šeit arī mūsu kompetence parādās, tātad nodarbinātības parametri, un ILO šeit var sacīt savu vārdu. Un Eiropā tas tagad tiek, eh, nu, tāda, tādas savienības līmeņa eh, noteikumu līmenī tiek pacelts. Un, eh, lai investīcija plāns varētu ņemt vērā šo te darba vietu kvalitāti, nu, tas ir, tas ir politisko lēmumu pieņēmēju jautājums, vai viņi šādu izvēli izdarīs. Un tāpēc mēs uzskatām, ka Eh, šim investīciju plānam ir tādā plašākā nodarbinātības celšanas, bezdarba mazināšanas eh, kontekstā jātiek eh, skatītam, mērītam un, un piemērītam. Jaunatne. Kā labāk rūpēties par jaunotni, kā nodrošināt prasmju apguvi. Uzskatu, ka, protams, protams, būs tāda lemšanas brīvība valstīs pastūrēt investīcijas vienā vai otrā virzienā. Uh, tās tā valstīs pārsvarā sekmīgie MVU spēj uh, piekļūt finansējumam, um, bet dažās valstīs, citās valstīs uh, pēļņu gūstošie uh, MVU joprojām grozies kā gribi nespēja piekļūt kredītiem. Un šis plāns tad atsevišķās valstīs iespējams būs kā jaunums, kā tāds brīnum risinājums, kas situāciju pavērsīs um, vēlamajā virzienā. Uh, prasmes, uh, prasmju celšana, uh, kvalifikācijas celšana, pārkvalifikācija, nu, to nedrīkst novērtēt par zemu. Tas, kā priekšnosacījums varētu tikt ņemts vērā, vērtējot projektus. Bet par kādām prasmēm šeit varētu būt runa? Nu, šobrīd to ir grūti sacīt, ir vajadzīgas tādas struktūras, kas spēj agrīni saulaicīgi konstatēt, kādas prasmes, kādas kvalifikācijas varētu būt nepieciešamas uh, Uh, pārskatāmā nākotnē. Um, bet nu, šajā ziņā ir, ir, ir grūti kaut ko tā droši ticami prognozēt uh, par, par kaut kādu tuvāku vai tālāku nākotni, jo uh, daudzi, piemēram, uzskata, ka tādi melnie darbi, rutīnas darbi, darba vietas izzudīs, citi uzskata, ka būs uh, strauji šādu darba vietu skaita pieaugums, citi uzskata, ka no nu, tādas Um, cilvēciskā saskarsmes uh, darbs uh, kļūs uh, daudz pieprasītāks. Um, tālāk arī geogrāfiskais parametrs un paturpināšu franču valodā, tātad, jo jautājums bija franču valodā. Jā, nu tas ir tāds āķīgs jautājums, kā, kā to ņem tas ir, tātad mēs šeit runājam par tādu Eiropas līmeņa risinājumu, un tas jau ļauj izdarīt zināmas secinājumus, nu, kā šis plāns tiks īstenots um, Eiropas Savienībā, Eirozonā, nu, un tad ir jābūt uh, šā, šim te politiski ekonomiskajiem apsvērumiem visiem uh, aizmugurē, un um, šis te geogrāfiskais pārklājums, eh, nu, no tā, tas sekmīgi mērķēts geogrāfiskais pārklājums eh, arī būs priekšnosacījums tam, cik eh, gala beigās darba vietu tiks radīts. Ehm, lūk, jebkurā ja gadījumā saku jums vēlreiz paldies par iespēju būt jūsu vidū, tā bija ārkārtīgi aizraujoša un stimulējoša saruna. Paldies, paldies, Toresa kungs! Nešaubos, ka uh, visi klātsošie labprāt redzētu jūs mūsu vidū vēl kādu reizi, ar jums aprunātos, paldies par jūsu kompetentajām atbildēm, uh, tas tiešām bija brīnišķīgi. Tagad varam ķerties pie balsošanas. Uh, pāris minūšu tehniska pauzīte, lai atrastu visus nepieciešamos materiālus.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 We'll start with the votes on uh, the. Uh... Mēs sāksim balsošanu, balsosim par globalizācijas fondu un Sahem no Polijas lieta. Sākam balsot elektroniski. Tautas partijā četri par daudz balso. Sirsnīgi sveicam jūs sēdē, bet ir pa daudz. Tagad viss kārtībā, un tagad redzam, kāds ir rezultāts. Beidzam balsot un uh, pieņemts. Nākošais. Uh, globalizācijas pielāgošanas fonds, uh, Sangoban lieta, Beļģija. Sākam balsot. Nevaram sākt balsot, prasa priekšsēdētāji. Beidzam balsot. Redzam, ka apstiprināts. Tālāk. Alio Solāra lieta, Vācija došu vārdu Jutai Steinrukai, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji sociālistu un demokrātu grupa ir iesniegusi mutisku grozījumu, kas aizvieto sesto punktu. Mēs ierosinām šādu tekstu angļu valodā un tādēļ, lai Eh, jo nav nodrošināts papildus apmācības iespējas eh, dalībniekiem ir jāiek, eh, jāveicina padziļināti pasākumi. Whole... Labi, tad balsojam par visu tekstu ar šo motisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Vispār, ja budžeta izpildes apstiprināšana. A, kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret pret, atturs, noraidīts. Piektais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts, šķiet. Sastais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam elektroniski, balsojam par sesto grozījumu. Tā tad balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. Devītais grozījums atsaukts. Desmitais grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. B kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. C kompromiss, kurš par pret atturas atturas pieņemts. 19. grozījums ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Balsojam par atzinuma projektu ar grozījumiem. Ehm, elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojam par uh, Eiropas uh, arod apmācības attīstības centru par budžeta izpildes apstiprināšanu A kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par? Ir mutiskas grozījums, kā jūs redzat, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais punkts, par to mēs nebalsojam un balsojam pār atzinumu projektu kopumā ar visiem grozījumiem. Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais punkts. Pro budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas aģentūrai, kas nodrošina darbību un drošību un veselību darbā. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais punkts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais punkts, trešais grozījums, kurš par, pret pret, atturas, pieņemts. Un balsojam par atzinumu projektu kopumā. Elektronisks balsojums, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, draft opinion uh, of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 Te ir mutisks grozījums, kā jūs redzat. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Balsojam par atzinumu kopā ar grozījumiem. Sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk atzinuma projekts Eiropas apmācības eh, fondam budžeta eh, izpildes apstiprinājums o kompromiss A, kurš par? Nē. Tātad kompromiss A, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un nē. Tomēr otrais grozījums par to vēl jānobalso. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Un tālāk balsojam par atzinumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, atzinuma projekts par budžeta izpildi aģentūrām 2013. gadam. Pirmais grozījums, ko iesniedzis Pirinskī kungs, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss A, kurš par pret atturas pieņemts. B kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts. Un balsojam par uh, atzinumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Esam visu nobalsojuši.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 Uh, next... Mēs uh, turpinām darbu un pārējām pie nākamā darbība, darba kārtības punkta. Tas ir Eiropas Strateģisko investīciju fonds. Es pastāstīšu vispirms par procedūru, kā mēs strādājam pie šā jautājuma. Uh, Mums notika vairāku komiteju priekšsēdētāju sanāksme, lai sadalītu pienākumus, atbildību šajā jautājumā. Es kārtējo reizi uzsvēru, cik svarīgi ir iesaistīt nodarbinātības komiteju šajā darbā. No tehniskā viedokļa e, šajā likumdošanas priekšlikumā ir, diemžēl, ļoti maz sociālo aspektu. Tomēr galvenais mērķis ir radīt vairāk labu darba vietu un apkarot bezdarbu, tīpaši jauniešu bezdarbu. Un šīs investīcijas netiek uh, veiktas finanšu tirgu labā, bet gan, lai radītu darba vietas. Un tādēļ tā ir mūsu komitejas atbildības joma Un tādēļ komiteju priekšsēdētāju konferencē sanāksmē es pieprasīju, lai mūs iesaista šajā darbā saskaņā ar reglamenta 54. pantu. Tomēr šī priekšsēdētāju sanāksme nepieņēma galīgu lēmumu, bet izteica ierosinājumu veidot tādu vadības grupu, kas koordinēs darbu un Uh, tajā varētu piedalīties visas, visas interesētās komitejas. Un tagad priekšsēdētāja konferenci pieņems lēmumu par to, kā tiks sadalīta atbildība šajā jautājumā. Un uh, izskatās ticami, kaut arī lēmums vēl nav pieņemts, ka ekon komiteja tiks noteikta par atbildīgo komiteju. Un šis ekonkomitejas priekšsēdētājs mani ir informējis, ka ņemot vērā, ka darbs pie FC notiks pātrinātajā procedūrā, līdz ar to maz ticams, ka būs iespējams izskatīt arī iniciatīvu par investīciju deficītu pārvarēšanu, jo Eh, šis iniciatīvas ziņojums strādā, eh, izskatos pašus jautājumus kā EFSI, bet eh, vairāk politiskā kontekstā. Un šajā jautājumā mēs strādājam saskaņā ar 54. pāntu, referenti ir Vānas kundze no zaļo grupas. Un es vairāk kārtā komiteju priekšsēdētāju sanāksmē esmu uh, vērstusies tieši pie ekon komitejas priekšsēdētāja, norādot, ka mūsu komiteja vēlas, lai šīs iniciatīvas ziņojums tiktu sagatavots paralēli ar likumdošanas priekšlikumu, lai uh, virzītu uz priekšu darbu pie mūsu prioritātēm. Diemžēl tagad izskatās, ka tā laikam nenotiks, bet lēmums tomēr vēl nav pieņemts kā uh, uh, kā atbildīgā komiteja un iniciatori, tomēr ekonomikas komiteja ir atbildīga arī par grafika noteikšanu. Ir paredzēts, ka visas interesētās tās komitejas piedalīsies uh, vadības grupā, bet mēs nezinām, kāds būs uh, galīgais lēmums. Par to es jūs informēšu, kad uh, šis lēmums tiks pieņemts. Šī ir pirmā viedokļu apmaiņa, kas mums uh, notiek uh, mūsu komitejā par Eiropas strateģisko investīciju fondu un es došu vārdu koordinatoriem vispirms. Tomēr zālē neredzu nevienu atbildīgo zālē, bet varbūt Marēnu Šarķie kundze Eiropas Tautas partijas grupas vārdā vēlas ko teikt. Oh, oh, sorry, but I don't have that. I apologize. It's... Es atvainojos. Jāzloveckas kundze ir atbildīga par šo jautājumu, un viņa arī uzstāsies. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos jums pateikties par to, ka jūs esat aktīvi iesaistījusies šai darbā, aizstāvot mūsu komitejas um, intereses. Šis dokuments ir jāsagatavo pēc iespējas ātri, tāpat pateicos, ka sarīkojā šī rīta sanāksme ar starptautiskās darba organizācijas pārstāvi šis ziņojums bija ļoti uh, cieši saistīts ar mūsu darbu pie mūsu ziņojumu par um, Eiropas uh, strateģisko investīciju fondu. Šis fonds uh, dod cerību miljoniem Eiropas pilsoņu, ka var būt viņu dzīve uzlabosies, ir jāstimulē ekonomikas attīstība. Uh, Tomēr, um, diemžēl, uh, mūsu rīcībā bijušie instrumenti līdz šim nav bijuši pietiekami efektīvi. šī tagad ir nepieciešams uh, atkal iedarbināt Eiropas ekonomiku. Ir uh, paredzēti trīs savstarpēji saistīti pīlāri. Pirmkārt, aptuveni 315 miljārdi eiro tiks izmantoti nākamo trīs gadu laikā, lai palielinātu valsts investīciju efektivitāti un lai uh, iedarbinātu ekonomiku. Otrais pīlārs. Um, Uh, nodrošināt papildu investīcijas reālā ekonomikā, un treškārt, trešais pīlārs ir uh, samazināt birokrātiju Eiropā, padarīt uh, Eiropu pievilcīgāku investoriem un izmantot sviras efektu lai piesaistītu investīcijas no privātā sektora. Par to jau daudzkārt ir runāts. Šis fonds darboties kā katalizators, lai piesaistītu privātās investīcijas. Lai arī šis dokuments, pie kā mēs strādājam, ir ļoti būtisks, bet mums e, ir ļoti maz laika mūsu rīcībā, tad ir mums jādarbojas ātri. Kad 26. E, novembrī pagājušajā gadā Žans Klots Junkers e, prezentēja šo investīciju plānu, padome to ļoti strauji apstiprināja 18. decembrī jau un aicināja likumu devējas iestādes pabeigt darbu līdz marta beigām. Komisārs Dombrovskis arī uzsver, ka ir iespējams šo darbu pabeigt ātri, jo tam ir nodrošināts padomas atbalsts. Pēc manas informācijas mūsu komitejā balsojums par atzinumu ir paredzēts 24. martā, līdz ar to mūsu rīcībā ir divi mēneši, lai formulētu uh, saskaņotu nostāju. Un, ja nenotiks nekas neparedzēts, tad darbs pie šā dokumenta tiks pabeigts līdz marta beigām, un līdz ar to fonds varētu sākt darboties jau šā gada vidū, un līdz ar to šis darbs tiešām būtu paveikts ļoti ātri. Šodien nav paredzēts apspriest uh, konkrētus grozījumus, bet gan organizēt tādu diskusiju par to, kā nodrošināt, lai šis fonds tiktu izmantots reālās ekonomikas atbalstam, lai tas būtu reāls un efektīvs instruments, um, domājot par uh, darba kārtības 2020 izpildi. Noslēgumā gribu norādīt, ka septiņas komitejas gatavo atzinumus par šo ziņojumu, un neviena no šīm komitejām um, nepievērsīsies detalizēt sociālajiem aspektiem. Tādēļ es uzskatu, ka tas būtu jādara tieši mūsu komitejai. Mēs zinām, cik svarīgi sociālie aspekti ir uh, fonda darbības veiksmīgai nodrošināšanai. Investīcija trūkums apdraud programmas 2020 izpildu. Līdz šim veiktie pasākumi nav devuši cerētos rezultātus. Uz eh, pieņēmumu, uz kuriem balstās šis fonds, ļauj cerēt, ka nauda tiks atbilstoši izmantota eh, transporta, enerģētikas jomā, veidojot uh, Uh, sadarbības tīklus un atbalstot inovācijas. Un uh, galvenais uzsvars šajā fondu darbībā būs uz reālās ekonomikas atbalstīšanu. Tāpat jānodrošina Eiropas pievienotā vērtība un jānodrošina mūsu politikas mērķu sasniegšana. Tāpat ir jādomā par uh, augsta līmeņa kvalitatīvu darba vietu radīšanu un ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanu. Ir jādomā ne arī par uh, pārobežu projektiem. Eksperti apgalvo, ka ir iespējams radīt 2,5 miljonus jaunu darba vietu. Pētījumi liecina par to, ka Eiropas iedzīvotāji un Eiropas invest, institūcijas pārvalda 200 miljārdus aktīvu. Un Diemžēl pašreizējā situācija ir tāda, ka pat uh, rentablus investīciju projektus nav iespējams finansēt. Katainen kungs norādīja, ka pastāv uzticības krīze Eiropā, un tas mums, tā mums liedz um, atkal iedarbināt ekonomikas attīstību. Saskaņā ar uh, pagājušā gada 18. 19. decembra padomes secinājumiem investīciju šajā fondā netiks iekļautas valsts uh, parāda aprēķinos, un līdz ar to no budžeta viedokļa šīs investīcijas būs neitrālas. Esmu jau paudusi savas šaubas par uh, šo fondu. Fonds ir paredzēts, lai veicinātu investīcijas Uh, pārobežu projektos, uh, infrastruktūras tīklos. Tāpat ir paredzēts atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Ir paredzēts izmantot līdzekļus, kas līdz šim ir uh, bijuši neizmantoti jautājums, vai šādi līdzekļi tiešām eksistē, vai ir pietiekam daudz garantiju par uh, to, ka mazie un vidējie uzņēmumi tiešām šo finansējumu saņems. Un man ir šaubas par to, vai MVU spēj iztenot liela mēroga projektus, bet tieši MVU rada vislielāko darba vietu skaitu. Tādēļ būtu arī jāanalizē uh, vai šī ierosinātā regula nodrošinās to, ka MVU spēs izmantot Eiropas uh, strateģisko investīciju fonda līdzekļus. Ir jādomā par to, kā nodrošināt sinerģijas efektu finansējuma izmantošanā investīciju komitejas lēmumiem nevajadzētu balstīties uz politiskiem kritērijiem. Gluži pretēji projekti ir jāizraugās balstoties uz uzņēmēja darbības un peļņas kritērijiem. Ja dalība vadības komitejā būs atkarīga no valstu veiktajiem ieguldījumiem. Tas nozīmē, ka lielām dalību valstīm, kuras būs veikušas lielākus ieguldījumus, būs uh, lielāka ietekme šajā komitejā. Protams, nav uzņēmēja darbības viedokļa, tas ir pamatoti, bet politiskā uh, līmenī tas ir diezgan strīdīgi. Jau šobrīd būtu jānodrošina tas, lai potenciāli investori saņemtu informāciju par ieguldījumu iespējām. Tāpat ir jāizraugās arī atbilstoši projektu īstenošanas vadītāji. Mums jau ir bijusi dinamiska diskusija šorīt un nevēlos vairāk uh, tērēt jūsu laiku. Tagad esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus un ierosinājumus un esmu gatava sadarboties ar komitejas locekļiem un ar visu parlamentu kopumā. Paldies! Eh, Marijai Hausai vārds. Paldies, eh, saka Rodrīgeses eh, kundze. Es aizstāju mūsu koordinatoru, viņš atbild par šo jautājumu. Pirmkārtām vēlos pateikties eh, jums priekšsēdētāji par informāciju, ko sniedzāt, par to, kā būtu spēcināma nodarbinātības komitejas ietekme ehm, visos šajos procesos, eh, šajās iniciatīvās, kas te tiek pārunātas. Es eh, piekrītu jums tā ziņā, ka runājot par iniciatīvu ziņojumiem, nodarbināt, tātad par šo te investīcijas plānu kontekstā eh, nodarbinātības komitē, protams, ir jāreikinās ar 54. kārtu tiesisko pamatu. Par to, mūsuprāt, nevajadzētu būt nemazākajām šaubām, jo, kā jau teicu, gala beigās nodarbinātība un kvalitatīvas darba vietas ir visu, visu šo investīciju virsmērķis Pēc tam tikai nāk uh, deregulācija, kā FC mērķis. Mēs saprotam, ka tas ir tagad, šis jautājums ir prezidenta konferences uh, rokās, uh, raudzīsimies, kāds būs viņa lēmums, bet jebkurā gadījumā mums savs darbs ir jāorganizē tā, lai mēs, nu, tādu paliekošu acīm redzamu ietekmi atstātu gala uh, iznākumā. Uh, Tā kā nepiekrīt eh, tāds partija grupas eh, kolēģiem, eh, norādīšu tikai uz pāris tādiem dažus izraisošiem aspektiem S&D grupas ieskatā. Pirmkārt, ir jāgarantē tas, lai šis jaunais strateģiskais fonds tēmētu tieši uz darba vietu radīšanu un uz kvalitatīvu darba vietu radīšanu. Tam ir jābūt šī fonda darbības centrālajiem mērķim pirmais tāds moments, kur mums ir ar visu spēku jāiesaistās, ir projektu atlases kritērija jautājums, jo mums ir jāgūst pārliecība par to, ka šie kritēriji tiek noformulēti tā, lai vienīgais parametrs projektu atlasē nebūtu uzņēmuma pēļņa, bet gan uh, ilgtermiņa mērķu sasniegšana, mm, darba vietas un darba vietu potenciāls. Mums, e, mūsu ieskatā, vajadzētu būt tam kā atsevišķam tādam eksplicītam kritērijam. Tas viens. Otrs, kā varam redzēt, e, šajos priekšlikumos būs, nu, tāda tā kā rinda, e, tāda skate, skatuvē, uz kuras tad slīdēs garām projekti, un tad tie tiks atlasīti pēc tādiem vai citādiem parametriem. Un ir vajadzīgi speciālisti, uh, zinātāji ar labu, tā teikt, aci, kas spēja atpazīt daudzsološus projektus, lai tie būtu speciālisti, eksperti, kas eh, saka gala vārdu. Uh, un vērtējot uh, cita starpā, kā atlaists kritēriju arī darba vietas, radāmās darba vietas, ne tik vien kā tātad subjekta potenciālo pēļņu. Otrs par pārvaldības modeli, metodi. Mums ir jā, jāgūst pārliecība par to, ka pilnīgi visas dalībvalsts varēs pretendēt uz fonda atbalstu. Tieši tāpēc ir tik svarīgi, lai komisija turētu doto vārdu, proti, ka līdzdalība fonda kapitālā, piedalīšanās fonda pasākumos uh, Uh, ka te nebūs kā parametrs uh, konkrētās valsts fiskālā pozīcija. Un vēl, beidzamais, kas uh, vēl, nu, mums raisa tādu zināmu nemieru. Runa ir par projektu līdzfinansēšanu. Šeit komisija piedāvā dalībvalstis, nu, tā kā grupēt, vērtēt tās, kuras ir eh, stabilitātes izaugsmas pakta šajā te preventīvajā daļā, kur tātad eh, līdzfinansējuma saņemšanai, kā priekšnosacījums, nebūs eh, fiskālais stāvoklis, bet tās valstis, kas joprojām ir šajā korekcijas fāzē, un tādu ir diezgan daudz, tādas ir vairākas, šīm valstīm, protams, protams, ir jānonāk no korektīvās līdz preventīvajai fāzai, uh, bet eh, tas nenozīm, nedrīkst nozīmēt, ka mm, tās paliek bez šā, bez eh, atbalsta no šī fonda. Tas ir ļoti nopietns jautājums, ja mēs to neatrisināsim, eh, tiks vairota nevienlīdzība investīciju piesaistes spējās dažādu valstu starpā, un nevienlīdzība mm, pieaugs galbeigās arī radīto darba vietu izteiksmē. Tāda, lūk, ir mūsu galvenie iebildumi šobrīd, bet noteikti turpināsim vērtēt to, kas mums te tiek piedāvāts. Paldies! Paldies vārds Enrikam eh, Kalvem Šambonam. Paldies eh, priekšsēdētāju runāšu spāņu valodā. Tveriet pēc austiņām, kolēģi. Nu, esam nonākuši pie īstenošanas sadaļas, tāpēc izteikšos īsi un konkrēti. Te nav ko daudz runāt. Nes, ne, ne, gudri neizteikšos par ideoloģiju, pamatprincipiem un tā tālāk. Uh, ir jāsākas uh, regulējuma izstrādes uh, darbam mūsu vadlīnija un pamatrūpe būs tas, cik godprātīgi un apzinīgi praksē tiks īstenots tas viss, ko Eiropas parlaments ir lēmis un eh, paudis Junkera investīciju plānu sakarā. Eh, priecē tas, ka ir, eh, nu, tāda, tāda zināma trauksmes sajūta, tāds, tāds, tāds stresiņš, tāda nepacietība ķerties pie darba, un tas liek cerēt, ka uh, Uh, mēs spēsim izdarīt ko labu uh, Eiropas Savienībai, tās pilsoņiem, kā jau tas alaži ir krīzes situācijās, uh, ir jārīkojas ātri, izlēmīgi, ir nepieciešami radikāli risinājumi, ir jānovēr, jānovērš visi iespējamie šķēršļi, protams, ievērojot pamata principus, lai darb, radītās darbvietas būtu kvalitatīvas, lai cilvēki varētu godprātīgi strādāt. Uh, Mm, nav taisnība arī tiem, kas eh, teica, ka Junkara plāns jau to reāli ir tikai 21 miljārdu vērts. Eh, nu, nav tik traki. Eh, šie plāni ir reāli. Atliek tikai un vienīgi visiem godprātīgi strādāt, un mēs ļoti rūpīgi sekosim tam, kas, protams, notiek ar šo 21 miljārdu uh, bet arī ar šīm turpmākajām eh, aktivētajām investīcijām. Mēs vēlamies, lai regulējums būtu izstrādāts tāds, kas ir eh, tāds samērīgs, līdz eh, tiesīgs visādā ziņā. Atbalstam ir jānonāk gala beigās līdz reāliem projektiem, uh, lai būtu infrastruktūras projekti, lai tiktu radītas reālas eh, cienījamas darba vietas. Lūk, kādi apsvērumi vadīs mūsu turpmāko mm, dalību tā visa izskatīšanā un apspriešanā. Un, protams, raudzīsimies, lai šie projekti nebūtu tād, tādas, tādas fikcijas, kas ir tendētas uz kaut kādu naudas savākšanu un, un, un notīšanos. Kā jau teicu, tiem ir jābūt reāliem projektiem, kas dod labumu sabiedrībai, strādājošiem kopumā. Mums ir nepieciešama tāda aktīva investīcija bankas līdzdarbošanās tajā visā uh, Eh, lai tā būtu tāda eh, mērķtiecīga. Redziet, mazie un vidēji uzņēmumi ir eh, nodarbinātības stūrakmens Eiropā. Viņiem, šiem uzņēmumiem ir jādod iespēja darboties ar vērienu, šeit nedrīkst kaut kādas, kaut kādi doktrīnas apsvērumi uh, Eh, nepamatoti būt eh, par šķērsli kaut kādu ieceru īstenošanā. Mēs grupā Alde Alaža esam domājuši un uzskatījuši, ka eh, investīciju jautājumi ir jārisina tā strukturēti, plaši, risinot, risinot pamat jautājumus. Un šī, šī... Paldies! Nākamā kolēģe. Paldies! Arī es eh, uzskatu, ka šim plānam ir jātop īstenotam godprātīgi, mūsu pilsoņu interesēs, eh, jātop radītām daudz darba vietām, eh, bet nes, neaizsapņosimies, šis plāns nebūs brīnum līdzeklis, kas visu sakārtos uz visiem laikiem. Bezdarbs šī plāna dēļ vien neizzudīs Eh, un eh, pie vainas ir struktūrāli trūkumi, kas uh, ir līdzējoši jebkurai tautsēmniecībai. Un uh, īstermiņa bezdarbs principā nav izskaužams. Um, vadības uh, komitejas jautājums man ir īpaši būtisks. Eh, tātad, kas, kas, kas būs tie, kas atlasīs projektus, kas tos vērtēs un atlasīs? Cik kompetenti būs šie eksperti, pēc kādiem špikariem eh, viņi vērtēs šos projektus, pēc kādiem parametriem? Šeit pilnīgi noteikti ir nepieciešama sociālo partneru iesaiste, eh, arotbiedrību iesaiste, lai tātad sociālie partneri būtu kā tādi sargi, aizbildņi, kas raudzītos uh, uz pirkstiem pārējiem uh, projektu atlasītājiem, vērtētājiem un sacītu savu vārdu. Uh, protams, nepietiks vien ar to, ka projekta iesniedzējs apsola radīt noteiktu skaitu darba vietu. Tām ir jābūt kvalitatīvām darba vietām, kas kļūst pieejamas uh, Uh, ilgstošiem uh, bezdarbniekiem, uh, nevis profesionāļiem, kas tur labi zina, ko viņi dara un maina darbus kā, kā, kā kreklus. Te mums ir jābūt striktai pozīcijai. Nedrīkst tā aklī runāt tikai un vienīgi par summām un kaut kādu darba vietu skaitu. Uh, ir jābūt uh, plašai iesaistai dalībvalstu griezumā, geogrāfiskā griezumā, sociālo grupu kaut kādā griezumā, lai nebūtu tā, ka kāds, kādi kaut kāda apsvēruma dēļ paliek aiz borta un absolūti nespēja izmantot fonda piedāvātās iespējas. Tātad sociālo partneru aktīvu līdzdalību projektu vērtēšanā. Paldies, Monika Lānu. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies arī eh, par to, ka jūs aizstāvat mūsu komitejas lomu šajā diskusijā. Es domāju, ka tiešām ļoti svarīgi, kā to norādīja citi runātāji, ka radot darba vietas jāņem vērā sociālie aspekti un uh, programmas 2020 mērķu izpilde. Uh, bet, diemžēl, par šiem jautājumiem vēl par maz tiek runāts. Protams, mēs kā zaļie atbalstam to, ka jāstrādā uh, paralēli pie iniciatīvas ziņojuma un likumdošanas priekšlikuma, jo tad, kā jūs norādījāt, tiešām būs iespējams nodrošināt, uh, lai pēc iespējas vairāk mums svarīgo punktu tiktu ņemti vērā šajā diskusijā. Un, uh, kā tika arī norādīts, ir runa ne tikai par darba vietu skaitu, bet arī kvalitāti par to, kuros reģionos šīs darba vietas tiks radītas un kādi pasākumi tiek veikt, lai stimulētu nodarbinātību dalību valstīs, lai stimulētu darba tirgus attīstību un par to, vai ieguldījumi tiek um, veikti darba intensīvos sektoros vai tādos, kur ir mazāks darba vietu radīšanas potenciāls. Un mums ir jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk uh, darbinieku būtu ieguvēji no šīm investīcijām. Un tāpat jādefinē, kas no mūsu komitejas viedokļa ir labas pozitīvas investīcijas. Tas ir, lai radītu kvalitatīvas darba vietas, investīcijas, kas samazina nabadzību un nevienlīdzību un kas nodrošina programmas 2020 mērķu sasniegšanu. Mani nedaudz sakaitināja Katainena kunga teiktais budžeta komitejā ka ir jādomā par investoru interesēm un par konkurētspējas veicināšanu. Es domāju, ka mums ir jādomā par investīcijām sabiedrības interesēs un ka investīcijas nav uh, pašmērķis, bet ir jādomā arī par to, lai šīs investīcijas nāktu par labu mūsu sabiedrības vājākajiem locekļiem. Un uh, diskusijās dažādās komitejās mēs um, dzirdam atkal un atkal par to, ka tiks veidota jauna investīciju struktūra Eiropas Savienība. Bet mums jau ir taču pieredze investīciju jomā, mums ir kohēzijas politika, struktūra fondi Un šeit ir ļoti labi kriteriji izstrādāt piesaiste mērķu izpildēji, tiek arī ņemti vērā demokrātiskie aspekti un ir orientācija uz mērķi, programmas 2020 mērķiem, teritoriālā organizācija tiek izmantots partnerības princips sadarbība ar reģionāliem partneriem, sociāliem partneriem, pilsonisko sabiedrību, tātad šo plānu izstrādā, izstrādē un īstenošanā. Visi šie mehānismi jau ir izstrādāti. Un šajā investīciju plānā pastāv risks, ka no tā visa mēs atteiksimies un tiks izveidotas jaunas struktūras un pastāv draudi, ka uh, nabagajām dalību valstīm paliks šie struktūra fondi un bagātām dalību valstīm būs šis jaunais fonds ar ierobežotu noteikumu skaitu un varbūt arī tas nebūs tik demokrātisks. Tiešām mums ir jāraugās uz investīciju plāna vadlīnijām, uh, vadības komitejas vadlīnijām, uh, ir jāie jāietver skaidri kriteriji, ka ir jābūt arī politiskai, sociālpolitiskai atbildībai. Un mums tādēļ, ka nodarbinātības komitejai ir aktīvi jābūt iesaistītai šai procesa, un mums jārunā vienā skaļā balsī. Paldies! Vārds uh, Agē kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, skolā mācījos matemātiku un fiziku, un man pasniedzējs teica, ka, nu, tas ir gluži tā kā uh, braukt pa ceļu pretējā virzienā, jo matemātika un fizika tik tiešām nebija mans stiprā puse. Kāpēc es to teicu? Tāpēc, ka es eh, traugos uz eh, šiem datiem saistībā ar fondu, un man pastāv zināmas šaubas, un es nezinu, vai varbūt esmu vispareiz sapratus, vai spēju interpretēt eh, šos ciparus. Kad mēs runājam par 21 miljārdu Eh, strateģisko investīciju fondam es saprotu, ka 16 no šiem miljārdiem nāks tieši no Eiropas Savienības budžeta. 5 miljārdi no Eiropas eh, Investīcija bankas. Šī nauda taču netiek kaut kur izgudrota vienkārši. Šī nauda nāk no budžeta pozīcijām, kur tā jau kaut kur ir paredzēta. Tiks nauda ņemt nost eh, pētniecībai, uh, tieši tur, kur eh, to nepieciešams būtu ieguldīt, lai varētu virzīt uz priekšu mūsu ekonomiku un radīt darba vietas. Tā tad mēs izgudrosim tādus eh, fantāziju plānus, un šis eh, Junker plāns ņems nost līdzekļus tādām programmām kā apvārsnes un tiks finansēt tādā veidā šie vienkārši spēlīšu projekti. Tātad līdzekļi nāks no privātām personām, privātā sektora, un uh, varbūt kāds man var paskaidrot, jo es tiešām neesmu sapratusi līdz šim. Ja paredzēts, ka privātas personas investē šajā fondā, tad nebūs nekāds garantijas no, viņām, no viņiem. Un es nedomāju, ka privāta personas vai būs īpaši ieinteresēts investēt šādā veidā. Protams, ka privātais sektors var dot kaut kādu stimulu šim fondam. Un tad eh, doma būtu padarīt šo priekšlikumu tādu pozitīvāku šai ziņā. Jautājums, ko es cenšos saprast, kas tad virzīs uz priekšu visu šo plānu, šo piedāvājumu? Es neesmu redzējis neko tādu, kas, teiksim, reģionālā izteiksmē dot kaut kādu ieguvumu vai. Jo, kad reģioni, piemēram, griezīsies šajā fondā, tad nebūs nekādas, eh, teiksim, atkāpes vai, vai derogācijas iespējams eh, reģionālā līmenī. Piemēram, Itālijas iemaksātā summa, teiksim, iespējams aizies infrastruktūrai kaut kur citur, piemēram, īrijā. Mēs nezinām, uz kura dalība valsts, teiksim, bet, nu, tā varētu būt. Uh, Un kurš tad gribēs iemaksāt naudu eh, šajā fondā, tā vietā, lai to izmaksātu sava nacionālā budžeta ietvaros? Jāskatās arī uz laika termiņu grafiku. Man liekas, ka tas ir eh, paredzēts tāds ļoti garš izstiepts. Mēs zinām, Junkers teica, ka plāns eh, sāks darboties 2015. gadā, bet pirmie seši mēneši nepieciešami, lai izveidot kaut kādu administratīvu struktūru un eh, atbilstošu veidu, kā īstenot šo plānu, un pēc tam tad būs vesela virkni komiteja, kurām būs jālemj, kurus eh, projektus tad paredzēs un iespējamai finansēšanai, kurus finansēs, un uh, būs nepieciešams zināms laiks, lai saprastu, kuri projekti būs atbilstoši, kurus tad atbalstīs, kurus tad nē. Tātad atkal vēl būs vēl kādi trīs mēneši paies. Tātad, ja mēs te bišķi parēķinam, un, kā es teicu, neesmu nekāda matemātiķa, bet ja tādas vispārējās līnijās ieskicējam, tad mēs te runājam par eh, pirmo gadu, kad reāli notiks kaut kādas investīcijas, tas varētu būt 2016. gada sākums. Tātad jāsaprot, ka ļoti daudz, kas nemaz nenotiks tajā laika termiņā, grafikā, kas mums ir šobrīd paredzēts. Tātad šāds eh, piecu gadu plāns būs eh, ārkārtīgi neveiksmīgs eh, ilgtermiņā raugoties. Šobrīd mums ir nepieciešami īstermiņa plāni, kuriem ir tūlītai konkrēti mērķi. Mums ir nepieciešami plāni, kas ne tikai vienkārši būs virzīti un vērsti uz uh, darba vietām, bet ir jācīnas pret nabadzību, absolūtu nabadzību, jo varbūt vajadzētu paraudzīties uz statistikas datiem, kāda ir nabadzība. Eiropas Savienībā daudz man līdzpilsoņi Eiropas Savienībā dzīvo un pilnīgā nabadzībā, tāpēc, jā, mēs te runājam par darba vietu radīšanu, bet jādomā arī par bērniem, kur nesaņem uh, pilnvērtīgu pārtiku un jādara pirmkārt par cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā. Paldies! Uh, nākošā. Uh, l'occasion, que vous nous avez donnée, effectivement. Arī Lena. Arenas kundze. Paldies! Man šķiet, ka mums, kā nodarbības nātības komitejai, ir eh, jāizvērtē šī problemātika, un problemātikas centrālais punkts ir eh, darba vietas, un, protams, ir nepieciešams investīcijas, kas eh, dos darba vietas. Es gribētu piekrist Žvaukundzes teiktajai attiecībā uz šī fonda organizēšanu un īstenošanu, bet gribētu runāt par projektu plānu. Mēs jau runājām par indikatoriem darba vietu radīšanai Eh, šie indikātori un pētījumi par eh, ietekmi tie ir jāveic Eiropas līmenī, jo mēs zinām, ka noteikti investīcija projekti zināmās valstīs noteikti var arī radīt kaut kādas darba vietu pārneses no viena valsts uz otru, un kad mēs veicam šo ietekmes izvērtējumu eh, darba vietu radīšanai, tad tas jādara uh, tādā kopīgā Eiropas eh, līmenī raugoties, vai šis projekts dos darba vietas, vai arī vienkārši pārcels, pārvietos darba vietas no vienas valsts uz otru. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi arī aplūkot šo aspektu otrām kārtām. Par līdzfinansējumu. Jā, ja mēs gribam radīt darba vietas Eiropas līmenī, piemēram, rūpniecības sektorā, tad nepieciešams arī garantēt, lai strādājošo iemaņas varētu tikt izmantot šajā sektorā. Šobrīd pastāv liela atšķirība starp eh, zinām strādājušo kompetencēm un iemaņām, tīpaši jauniešu vidū, kur iziet eh, skolu, kuriem nav nekādas iemaņas, un tās eh, kompetences, kas ir nepieciešamas jaunajos sektoros. Tāpēc uh, Šo projektu ietvaros vajadzētu finansēt arī papildu, papildināšos eh, pro, projektus tiem strādājošiem, kuri varētu potenciāli atgriezties eh, vai ieņemt šīs darba vietas. Eh, bet komisijā mēs redzam pretējo, tiek samazināts finansējums izglītībai vai finansējums saistībā ar apmācību, tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz šo piedāvājumu un pieprasījumu, ko mēs varam radīt mm, šo projektu ietvaros un vēl bieži es dzirdu vārdu inovācijas saistībā ar šiem projektiem. Inovācija nebūtu nenozīmē jaunākās tehnoloģijas. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz energo pārneses uh, eh, projektiem, tad te ir runa par ļoti augstu kvalificētām darba vietām, un eh, energopārneses sfērā ir eh, arī tādu maz kvalificētu darbu kopums. Ja dalība valsts izlēma publiski investēt, lai nodrošinātu, ka ēkas būtu pēc iespējas mazāk energopatērējošas, un tas būtu droši vien iespējams izmantojot uh, ilgspējīgas darba vietas un ilgspējīgas materiālus, tad mums ir jāatbalsta valstu investīcijas tieši šajā energopārneses uh, sektorā. Um, bieži vien es dzirdu te vārdus par privātām investīcijām, ka iespējams, ka tad būs interesi mm, investēt uh, tādās pelnesīgās eh, jomās, bet es domāju, ka manis eh, ieskicētie aspekti ir ļoti svarīgi. Paldies, Čēna Kolins nākošā. Paldies, priekšsēdētāji. 315 miljārdi eiro. Eh, Junker kungs saka, tiks investēta Eiropā viņa plāna ietvaros. Vainam nu kaut kas man ir pagājis garām, bet uh, Nevar saprast, kur Eiropas Savienība ir šie 315 miljārdi, kas ir lieka, kuras nav kur izmantot, un dalība valsts jau tā ir diezgan tādas bankrota apstākļos, un tām ir jāveic taupības pasākumi, un jātiek jā, galā, jāsakārto pašiem savu ekonomiku, tad es nesaprotu, no kurienes nāks viss šī nauda. Tā tad kaut kur mums tā brīnumaini ir jāiegūst šie 315 miljārdi. Jūs sakat, ka lielākais vairums nāks no privātām investīcijām. Tad kā tas viss darbosies Eiropas Savienība? Um, Eiropas Savienība būs 21 miljārda garantijas fonds, un jūs sakat, ka par katru vienu uh, eiro, kas uh, tiks tērēts uh, augstu riska projektā, mēs kaut kādā veidā veicināsim, ka būs vēl 4 eiro investīcijas no privātā sektora. Tad pastāv arī kaut kāda neskaidri aprēķini. Uh, kur šis 21 miljārds tiek reicināts ar 15, un tad sanāk 315 miljārdi. Un, kad uzdod jautājums par šo, tad tas balstoties uz pieņēmumu, ka šādas lietas esot notikušas jau iepriekš, agrāk. Tā tad viss balstās uz ļoti tādiem aizdomīgiem aprēķiniem. Šie ir ļoti tad neskaidri, nestabili pieņēmumi, un neizpratni par to, kā darbojas privātās investīcijas, un godīgi sakot, tāpat kā visi liela Eiropas Savienības projekti kopīgās lauksaimniecības eh, politika, zilsaimniecības politika un neaizmirsīsim eiro, visi šie kolosāli Eiropas Savienības plāni beigās beidzas katastrofāli. Tāpēc tagad es stāstīt, ka 315 miljārdi tā uzradīsies no zila gaisa, tas vienkārši ir eh, tāda, nu, labākā gadījumā Mm, cerīga domāšana un diezgan cinisks veids, kā iegūt uzmanību avīžu virsrakstos. Apvienotās karalists pieredze eh, lielos projektos ir tāda, ka ir milzīga birokrātija, līdzekļi neaiziet cilvēkiem, kam tie ir reāli nepieciešamība, krāpniecība notiek un līdzekļu izšķērdēšana, un Eiropas Savienības eh, budžets nav līdz galam apstiprināts eh, jau 20 gadu laikā. Šī fantāzija, ka 13, 315 miljārdi izglābs eiro un Eiropas Savienību Tas tā nenotiks. Pat ja tiek eh, mobilizēti šādi līdzekļi, tas nevarēs palīdzēt valstīm, kurām ir ārkārtīgi atšķirīgas ekonomikas, bet viņas ir saslēgts kopā eirozonā, un tas jau ir nonācis, eh, novedis katastrofālā stāvoklī Grieķiju un eh, tūkstošiem cilvēku visā Eiropā. Neatkarīgi no tā, cik daudz naudas jūs uh, paredzēsiet šādā situācijā, jūs neizglābsiet šo uh, mirstošo savienību. Tomas Mann. Tomas Manns nākošais. Na ja, die letzte bemerkung. Jā. Pēdējais ja tā, ja, uh, komentārs par Eiropas Savienību vispār neatbilst patiesībai itāļu kolēģe seši minūšu garā runā, runāja par to, kas ir būtisks uh, vēlēšanu kampaņā, bet mūsu uh, komitejas mērķis ir cits un uh, mums ir jānorāda, ka mēs esam sākuši strādāt no jauna, ir bijis jauns sākums, jauna Eiropas komisija, un Junker kungs vēlas izveidot uh, Eh, jaunas prioritātes, mums eh, nevajag tikai sociālas programmas īstenot, bet mums ir jāīsteno struktūrālu reformu sociālā ietekme. Mums par to ir jādiskutē, tas ir kaut kas jauns. Un eh, Eiropas Savienībā veidojas jauns sociālais profils, un tas ir būtiski, bet uh, šīs debatas mēs turpināsim. Varbūt mums būtu skaļāk uh, jāizstāv savs viedoklis. Es domāju, ka dalību valsts vispār vēl nezinu, kas, uh, kāds būs šī procesa rezultāts. Tātad ir izveidota jauna komisija, jauna struktūra, ir apspriežams jautājums, vai viceprezidentam ir uh, veto tiesības vai nav. Uh, bet tā ir koleģiāla iestāde. Un prioritāts izaugsme un konkurētspēja, bet arī darba vietu radīšana, un to nedrīkst atmest malā, un tā nav vienkārši tāda nomenklatūra, bet uh, tiek domāts par pilsoņu interesēm. Un mums ir arī jādomā par uh, izglītības nodrošināšanu, par uh, mūža izglītību. Es esmu sagatavojis ziņojumu parlamentā par uh, profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu Eiropā, un mums ir jārāda tā, jārada tāda situācija, lai varētu nodrošināt kvalitāti un jāpiesaista privātie investori. Ja privātie investori konstatēs, ka tas ir drošs ieguldījums, tad ir iespējams piesaistot saprātīgus investorus, panākt uh, izvirzītos mērķus. Otrs uh, komentārs būtu nepareišos 16 miljārdus no budžeta un 6 miljārdus no EIB, tātad izmantot kā svīru un tad piesaistīt investīcijas, bet uh, privātie investori vēlas ieguldīt naudu drošos projektos. Jautājums, kā viņi iesaistīsies Eh, proje vai projektos, kur ir runa par cilvēkiem, par nodarbinātības veicināšanu. Nu, jā, jā, Eiropas investīciju banka eh, piedāvās eh, skaidrus projektus, kas ir uh, realizējami, bet ne tādā gadījumā, ja, tie, ja šie projekti būtu tik slikti, ka dalība valstis pašas tos nevarēja īstenot, un tagad no Eiropas uh, investīciju banku būs mēģinājumi tos īstenot. Un mums nevajadzētu visu jau uh, sa sagraut pirms vispār, kas ir sācies. Mums ir nepieciešams darba grafiks un man, mani priecē e, centieni tuvākā laikā to visu īstenot, bet uh, man nepatīk tādas runas par to, cik viss ir slikts un briesmīgi. Protams, cilvēki, kam nav darba, ir tiesības cerēt uz uzlabojumiem, uz reāliem risinājumiem, un tādēļ mums ir jāiesaistās šai darbā un jādod savs ieguldījums Un es uh, piekrītu jums, priekšsēdētājs kundz, ka šai darbā mums, kā nodarbinātības komitē, noteikti ir jāpiedalās. Absolūti. Pilnīgi noteikti, saka priekšsēdētāji. To arī darīsim. Komisija. Vai komisijai kas būtu sakāms šajā jautājumā? Acīm redzot, nē. Artamandiero kundze no komisijas vai ir zālē? Nē, nav komisijai komentāru. Labi, tādā gadījumā informācija par laika grafiku. Protams, mēs atgriezīsimies pie uh, investīciju fonda jautājuma, noteikti vairāk kā šajā komitejā, un informēsim koordinators un visus komitejas locekļus par to, kas notiks, kā lietas virzīsies, tā lai jums nav informācija jāmeklē kā savādāk. Tātad centīsimies to sniegt mūsu komitejā. Tagad došu vārdu Jāšlavekas kundzei dažiem noslēguma vārdiem. Pirms runāšu par laika grafiku. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es pateicos kolēģiem par uh, to, ko viņi ir teikuši debatēs. Es pievērsīšos atsevišķiem punktiem, kas man šķita īpaši būtiski, un arī domājot par grozījumiem. Rodrīgais kundze un citi kolēģi pieminēja atlases kritērijas. Jā, tiešām ir ļoti būtiski, lai šie kritēriji kritēriji ņemtu vērā darba vietu radīšanas potenciālu. Tā kolēģi arī pieminēja pārvaldības modeli tā, lai visas dalību valstis varētu iesaistīties šajā procesā. Manuprāt, dalību valstis arī vēlēsies piedalīties šajā vadības komitejā, un tā šis elements būtu jāiestrādā. Tālāk tika runāts par līdzfinansējumu, arī tas ir būtiski. Mums eh, jāraugās uz to, lai visām dalību valstīm tiktu nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas, pat neatkarīgi no to eh, pašreizējās situācijas, un varbūt pat īpaši būtu jāatbalsta tās dalību valstis, kurām ir sarežģīta situācija šobrīd. Gonzālēs Penes kungs eh, gan ir izgājis no zāles, bet viņš pievērsta mūsu uzmanību ļoti būtiskam jautājumam proti ir jārūpējas par to, kā atbalstu gūst tie projekti, kas veido nākotnes struktūras un kam ir attīstības potenciāls, jo šeit šobrīd uh, ir prognozēts, ka varētu radīt līdz 2,5 miljoniem darba vietu, bet mums jau ir vajadzīgs desmitiem miljonu darba vietu Eiropā. Karīs kundze runāja par sociālo partneru iesaistīšanu. Jā, manuprāt, arī sociāliem partneriem ir ļoti būtiska loma. Nezinu, vai varam garantēt to šajā likumdošanas aktā, bet tomēr mums jāmeklē iespējas, kā nodrošināt, lai uh, partneri tiešām tiktu piesaistīti. Vakar mums notika diskusija ar komisāru Katainēnu, un mums solīja, ka būs sagatavoti ziņojumi, atskaites, un mēs uh, tos parasti saņemam reizi gadā, bet uh, tagad uh, šie pārskati tiks sagatavoti katru ceturksni. Varbūt tas palīdzētu parlamentam arī īstenot savu lomu labāk. Vanas kundze. Jūs teicāt, ka mums jau ir um, daudz pieredzes uh, uzkrāts attiecībā uz kritērijiem, ka šādi kritēriji jau pastāv un ka varētu izmantot, piemēram, struktūra fondu kritērijus, kuri ir uh, orientēti uz stratēģijas 2020 īstenošanu un ka varētu izmantot arī kohēzijas politikas kritērijas. Uh, Marija Arēna arī pieminēja kritērijus, ka ir jādomā par visu Eiropas dimensiju, jā, tas ir būtiski, bet tai pašā laikā es iestājos par mobilitāti. Es zinu, ka dažiem deputātiem varbūt ir iebildumi pret šādiem maniem uzskatiem, bet es domāju, ka saprātīga, atbildīga mobilitāte var dot labus rezultātus, ja viss tiek atbilstoši īstenots. Tālāk par sociālo novatorismu, sociālām inovācijām. Jā, par to, es domāju, mēs runāsim ar vien biežāk nākotnē. Un daudz cilvēku vienkārši nesaprot, kas tas ir, bet mums ir daudz pozitīvu piemēru, un mums tie būtu jāizmanto. Eh, pilnībā piekrīt kolēģiem Tomasam Mannam, ka lai šis plāns tiktu īstenots, lai tas eh, dotu rezultātus, ir jāgarantē investīciju drošība, jo šobrīd ir eh, miljārdiem eiro, kas nav investēti, jo uzņēmējiem trūkst drošības garantiju. Un mums ir jānodrošina tāda situācija, lai varētu šīs investīcijas notikt un varbūt ir jāpārskata darbība eh, ar īsāku pārskata laiku. Varbūt nevajag gaidīt piecus gadus, vajag veikt šo izvērtējumu īsākā laikā, lai varētu veikt nepieciešamās korekcijas. Pateicos kolēģiem par sadarbību un par šīm debatēm. Paldies Jāsļoveckas kundze, provizoriskais darba grafiks attiecībā uz Eiropas strateģisko investīciju fondu ir šāds 5. martā notiks atzinuma apspriešana, graf, eh, grozījuma iesniegšana 6. marts un apstiprināšana nodarbinātības komitejā 1. aprīlis. Tagad pārējām pie mūsu darba kārtības pēdējā punkta pirms eh, pusdienas pārtraukuma Eiropas Savienības stratēģija vienlīdzības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem eh, pēc 2015. gada. Vārds. Eh, pani Przewodnicząca, Szanowna. Slovetskas kundzei vārds. Kozlovskas kundzei vārds atvainojos. Paldies. Eh, stratēģija dzīmumu līdztiesības jomā pēc 2015. gada tiek izstrādāta. Sieviešu tiesību komitejā referente ir Marina Oks, eh, kas pārstāv sociālistu un demokrātu grupu. Ir notikušas regulāras tikšanās ar sociāliem partneriem un citām ieinteresētām pusēm. Uh, Šī darba metoda balstās uz plašām konsultācijām, bet, diemžēl, tā netiek bieži izmantota mūsu darbā, lai gan tā ir ļoti lietderīga. Mums ir jāsagatavo atzinums šim ziņojumam. Pirmais uh, jautājums ir sieviešu līdzdalība darba tirgū, stikla griesti, uh, nabadzība sieviešu vidū, vardarbība pret sievietēm un citi jautājumi. Mēs runāsim arī par demografisko krīzi un par saikni starp darba tirgu un e, iespējām ja attīstīt uzņēmēju darbību un par vienlīdzīgām tiesībām šai jomā. Mēs eh, aicinām ziņojumā iekļaut šādus jautājumus. Vispirms demogrāfiskie aspekti. Pēc daudzu ekspertu domām demogrāfiskā krīze noved pie izmaiņām arī ģimenes un sabiedrības struktūrā un pārmaiņām arī darba tirgū strādājošo īpatsvars uh, samazinās. Uh, Polijā ir prognozes, ka līdz 2035. gadam strādājošo īpatsvars vai skaits samazināsies par 4 miljoniem. Līdzīgi aprēķina attiecībā uz Eiropas Savienību liecina par to, ka mēs līdz 2040. gadam zaudēsim 24 miljonus strādājošo. Uh, Un mums ir eh, jācenšas pārvarēt šīs problēmas un jāiesaista darba tirgū tās eh, iedzīvotāju grupas, kas ir mazāk pārstāvēts, proti sievietes ir atšķirības starp eh, vīriešu un sieviešu pārstāvību darba tirgu. Vairāk nekā 10% ir šīs atšķirības un citās valstīs pat lielākas ir valstis, kuras ir guvušas panākumu šai jomā, sniedzot atbalstu sieviešu integrācijai darba tirgu. Tātad jāizvērtē demografiskā krīze, tās ietekme uz darba tirgu un tas, ka sieviešu aktīvāk iesaistīšana varētu palīdzēt pārvarēt darba spēka deficītu tirgu. Un Tāpat mūsu mērķis ir uh, nodrošināt to, ka 75% sieviešu ir integrējušās darba tirgu, šo mērķu sasniegšana nav viegla, bet mums ir vairāk jāstrādā pie dzimumu līdztiesības jautājumiem un pie sieviešu dalības darba tirgu. Trešajā punktā es uzsveru to, ka izaugsme un konkurētspēja Eiropas Savienībā ir lielā mērā saistīta ar to, kā tiks pārvarēta plaisa starp sieviešu izglītības līmeni un to dalību darba tirgu. Un arī eh, ļoti būtiski ir eh, likvidēt šos stikla griestus, jo ir ļoti daudz augsti izglītotu sieviešu, bet cik daudz no šīm sievietēm strādā vadošos amatos. Un eh, šādas situācijas rezultātā mēs zaudējam talantus, izniekojam naudu, jo sievietes tiek apmācītas, bet viņas nestrādā vadošos amatos. Tātad šie punkti ir iestrādāti ziņojumā, tiem jābūt ziņojumā, jo tie ir ļoti būtiski. Ceturtajā punktā es runāju par to, kādēļ sievietes nav aktīvi iesaistītas darba tirgu. Tas ir saistīts ar to, ka ir nevienlīdzīgs ģimenes pienākumu sadalījums starp vīriešiem un sievietēm. Šis uh, sloks ir asimetrisks. Pa, šis pienākuma sadalījums ir asimetrisks un tādēļ mums ir vairāk jāinvestē uh, papildu pakalpojumos, piemēram, bērnu pieskatīšanas iespējās vai uh, slimu vecu cilvēku aprūpas iespējas jānodrošina, jāizveido atbilstoši infrastruktūra. Tāpat es runāju arī par uh, iespējām saskaņot dzime, ģimenes dzīvi un profesionālo karjeru un par to, kā likvidēt šķēršļus, kas traucē līdzsvaru sasniegšanu. Piektajā punktā runāju par to, ka um, ar vien uh, lielāks īpatsvars nabadzīgo personu vidu ir sievietēm, ka ir zemākas algas, uh, mazākas pensijas, atšķirības uh, starp vīriešiem un sievietēm šajā jomā var sasniegt pat 35%, un tas viss novērt pie tā, ka sievietes, ir tīpaši gados vecākas sievietes, ir uh, nabadzīgākas, ir sevišķi vientuļas sievietes, kas grimst nabadzībā, un mums ir jācīnās pret šo problēmu. Stratēģijās, ko mēs esam apstiprinājuši, mēs runājam par uh, nabadzības izskaušanu līdz 2020. gadam, bet šajā stratēģijā ir jāiekļauj arī dzīmuma aspekts, jo pretējā gadījumā mēs neko daudz nepanāksim Tāpat ir jārunā par vienlī, dzimumu vienlīdzības nodrošināšanu kā faktoru, kas nodrošina abacības apkarošanu. Punkt, sestajā punktā runājam par to, ka ir jānodrošina lielāka atklātība, ieceļot darbiniekus vadošos amatos. Daudz, kas jau tiek darīts dalību valstīs šai sakarā bet es uzskatu, ka ir pilnībā jāizmanto sieviešu potenciāls un jānodrošina, uh, lai šīs atklātās darbā pieņemšanas procedūras uh, palīdzētu arī sievietes iecelt vadošos amatos uzņēmumos. Un septītajā punktā es runāju par ļoti izplatītu parādību, proti par uh, nedeklarētu darbu. Es vēlētos izveidot tādu sistēmu, kas motivētu darba devējus eh, oficiāli deklarēt eh, strādājošās sievietes. Mans atzinums ir īss, jo tā apjoms ir ierobežots. Esmu arī paredzējusi sagatavot virkni grozījumu šim atzinumam. Uh, runājot par dzimumu līdztiesību un IKP, par eh, pe atšķirību pensiju apjomā un par to, kā cīnīties pret sieviešu vīriešu nevienlīdzību un kā pārvarēt darba tirgus problēmas šai kontekstā. Un esmu paredzējusi arī iesniegt uh, grozījumi par sievietē noteiktām kvotām attiecībā uz vadošiem amatiem un par kritēriju noteikšanu publiskos iepirkumos. Runājot par publisko iepirkumu, mēs zinām, ka tas var būt ļoti iedarbīgs instruments, lai atbalstītu sociālo politiku un sociālās integrācijas politiku mēs varam paredzēt sociālas klauzulas līgumos, nosakot prasības uzņēmumiem, kuri vēlas piedalīties publisko iepirkumu konkursos, piemēram, Polijā. Mēs jau izmantojam šādas klauzulas atsevišķi publiskā iepirkuma konkursā kursi attiec tikai uz sociālajiem kooperatīviem, kuri nodarbina, piemēram, invalīdus, vai mēs varam izvirzīt prasības, ka noteiktajam uzņēmumam ir jānodarbina vismaz viens invalīds, lai īstenot konkrētus projektus. Šādus klauzulas var izmantot tikai tad, ja attiecīgās dalību valsts likumdošana to atļauj. Un tikai dažās valstīs ir eh, pieņemti likumi, kas nosaka kvotas eh, sievietēm vadošos amatos. Ar um, publisko finansējumu mēs varam arī atbalstīt uh, uzņēmumus vai dot priekšrocības tādiem uzņēmumiem, kas ievēro dzimumu līdztiesības prasības un varam arī izslēgt no konkursa tādas uzņēmumus, kas šos uh, noteikums neievēro. Šī, protams, ir tikai ieteikumi, jo šis jautājums ir dalību valstu ziņā. Un tomēr mums ir jāuzsver, kā šādi pasākumi varētu būt ļoti noderīgi integrācijas politikas īstenošanai. Tas ir arī viss, ko vēlējos šobrīd teikt. Esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus un komentārus. Paldies! Paldies par šo pārskatu. Vārds Marijai Arēnai. Paldies! Paldies eh, par darbu mm, kolēģei. Mm, tik tiešām eh, brīnišķīgs, vērtīgs, nepieciešams darbs, eh, reaģējot uz šo atzinumu. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu komisija par šo jautājumu neaizmirstu, jo diskriminācija pret sievietēm ir realitāte, tā turpinās, tā turpinās darba tirgu pret sievietēm eh, tiek īstenot vārdarbība dažādā citādā veidā. Eh, sieviešu intereses netiek ievērotas eh, tā, kā darbam ir jāturpinās. Vēlos tikai pāris lietas piezīmēt. Pirmkārtām, sieviešu tātad iespējas darba tirgu Eh, tas ir arī apvēršana 2020 uzdevums, eh, kas cita starpā ļaus ehm, pārvarēt krīzi efektīvāk. Tas ir arī sociālā taisnīguma jautājums. Tātad eh, viens tāds uzdevums, kas manifestējas kā, kā dažādi tādi potenciālie sasniegumi, ieguvumi. Kamēr turpinās šī brīža situācija, mēs nevaram runāt par sociālo taisnīgumu tā pilnā izpausmē. Otram kārtam par šo te Uh, sieviešu līdzdalību darba tirgu, kas ir par šo procentu līmeni, kas ir noteikts uh, apvērsni 2020. Uh, mēs nedrīkstam aizmirst par, ne tikai par strādājušām sievietēm, bet ir svarīgi domāt par kvalitatīvām darba vietām sievietēm. Lielākā daļa šo te trūcīgo Eiropā, par kuriem mēs jau vairāk kārt esam runājuši, ir tieši sievietes, un uh, tas ir pilnīgi dabiski, kā mēs īpaši domājam par sievietēm. Sievietes ir tās, kuras dā, veic nedeklarētu darbu, nu, mazāku prestižu, tādu melno ikdienas uh, darbu, uh, um, viņu situācija ir daudz uh, nu, tādā švakāka nekā vienam otram vīrietim. Uh, sievietes uh, iznēsā un dzemdē bērnus gal galā, kas apdraud viņu izredzes un, un iespējas iegūt kaut kādu prestižu darba vietu. Ir jābūt garantijām, grūtniecēm, garantētai iespēja atgriezties darba vietā, un šādiem te risinājumiem ir jābūt tas nav tik lielā mērā demografijas jautājums, tas nav jautājums par, par bērniem jaundzimušajiem, bet eh, šeit konkrētā tādā kontekstā ir jārisina eh, šis jautājums. Un ja mēs to atrisināsim, tad arī uzlabosies demografiskie rādītāji. Ja sieviete jutīsies droši, ka nezaudēs savu darbu, tad tā daudz labprātāk izšķirsies par bērnu eh, dzemdēšanu un tādā veidā šī te apvienojas, šī te, šī te puzle savietojas kopā šie dažādie gabaliņi, kas nepieciešami, lai mūsu pilsoņi, lai vīrieši un sievietes justos labi, pārliecināti par savu nākotni, par savām izredzēm darba tirgu. Un visbeidzot, kas nebūtu nav nesvarīgi, Uh, sieviešu līdzdalība augstos uh, amatos, uh, pozīcijās, uzņēmumos, dažādās struktūrās. Protams, protams, mums vajag vairāk sieviešu šādos amatos, mm, bet daži joprojām pretojas un apstrīda Eh, tos centienus, ko uzņēmumi atsevišķās valstīs pēc savas iniciatīvas ir eh, īstenojuši. Brāķē šādus uzņēmumu centienus. Sievietes ir kvalificētas, dažbrīd pat pārāk kvalificētas eh, noteiktām pozīcijām, un tam viņām ir jādod iespēju pakāpties. Bet redziet, lūk, šis tas slēptais attaisnojums. Uh, Uh, sieviete kā darbinieks vienkārši izmaksā vairāk. Sieviete vairāk ir uh, prom, uh, mājās, pie bērniem, dzemdību atvaļinājumā, un tā tas nedrīkstētu būt ir jābūt uh, risinājumiem, cita starpā iespējams arī kvotām, kas pielikt punktu šai ilgmūžīgajai tendencei. Paldies! Paldies vārds eh, Istāņai Gonsalesai Peņai. Jā, eh, es eh, iepazinos ar komitejas priekšlikumiem un ir skaidrs, ka šeit daudzēdā ziņā esam viensprāts. Patiesa tāda līdztiesība joprojām ir mērķis, uz kur ir jāiet šī brīža nevienlīdzīgā situācija nevienam nenāk par labu. Uh, tas nozīmē, ka sieviešu izredzes ir neadekvātas, um, viņu iespējas darba tirgu nav pilnā mērā nodrošinātas, uh, sievietēm jāsamierinās ar uh, īstermiņa darba līgumiem, ar kaut kādiem tādiem nepilniem uh, nepilnīgiem darba līmeņiem. Kā rezultātā cita starpā, protams, arī cieši bērnu izglītība, bērni iegūst švakāku izglītību. Sieviešu paveiktais sievietes pārsvarā ir, ir eh, aprūpes apkalpojošajā eh, nozarē, pakalpojumu nozarē, Uh, un pat tur tās saņem mazāku atalgojumu nekā vīrietis. Uh, nu, tas ir, uh, tas ir skumji, tas liecina par to, ka mūsu kā sabiedrības ieskatā rūpēšanās, pakalpošana ir kaut kas mazvērtīgāks nekā viens otrs cits darbs. Līdz ar to. Uh, šai patiesai vienlīdzībai ir, ir jābūt, jāizpaužas cita starpā arī kā līdztiesībai bērna kopšanas atvaļinājuma pieejamībā kā vīriešiem, tā sievietēm, ilguma ziņā, kaut kādu tur finanšu nosacījumu ziņā. Nedrīkst pieļaut to, ka sievietes, sievietes ir pakļautas lielākam nabadzības riskam tikai tāpēc, ka tā, viņas ir sievietes. Uh, nedrīkst pieļaut to, ka sievietes, kurām ir varbūt mazāka darba pieredze vai darba mūžs, gala beigās saņem uh, mazāku mm, pensiju. Um, nu, šeit ir arī nepieciešams korekcijas uh, šo te mm, augstāku līmeņu pensiju fondu programmas. Uh, Un te nevar būt runa tikai vienīgi par to, kas notiek uzņēmē darbībā, privātos uzņēmumos. Patiesai vienlīdzībai ir jāizpaužas visās jomās - politiskajā dzīvē, publiskajā sfērā, administrā, valsts administrācija, administrīvās struktūrās. Ehm, tātad valsts iestādēs, aprūpes iestādēs dažādās, kur pārsvarā strādā sievietes. Ehm, visādā ziņā ir jāsakmē sieviešu iespējas darba, tirgu. Nedrīkst pieļaut to, ka tieši šīs darba vietas e, tiek samazinātas kā pirmās e, krīzes apstākļos. Uh, un ne, nesamērīgi daudz eh, bezdarbnieku rindās nonāk tieši sievietes. Mm, lai pabeigtu darbu pie šī ziņojuma, ir vēl daudzi jautājumi jā, jārisina un jāskatās kompleksi. Paldies, nākamā kolēģa. Eh, Reinikas eh, kundze. Paldies, paldies šī ziņojuma atzinuma autoriem dzimumu līdztiesība caur sociālo un ekonomisko iespēju izlīdzināšanu nāks par labu ne tikai sievietēm, bet sabiedrībai kopumā arī vīriešiem. Un dzimumu līdztiesība cita starpā ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas tika, tā teikt, iekalts akmenī jau pirms 50 gadiem eh, pamatlīgumos. Un eh, tas ir skandalozi, ka šodien eh, realitātē tā tas joprojām nav. Sieviešu un vīriešu izredzes iespējas un, un uh, labums, ko, ko viņi gūst darba tirgu, nav vienlīdzīgs. Un tas nozīmē, ka sieviešu labklājība joprojām nav salīdzināma ar vīriešu labklājību. Um, darba tirgus pieejamības, uh, karjeras izaugsmes, uh, labklājības uh, Uh, lēmumu pieņemšanas brīvības ziņā. Dzimums ir ierobežojošs faktors. Uh, ir būtiski turpināt darbu pie visiem šiem jautājumiem. Es uzsvēršu tikai pāris no tiem, par kuriem esam iesnieguši savus grozījumus. Pirmkārtām, nabadzības, uh, nabadzības sievišķā sēja tik tiešām tas ir vairāku tādu saistītu faktoru rezultāts. Uh, Uh, darba samaksas uh, atšķirīgie līmeņi noved pie atšķirīgiem pensiju līmeņiem. Tas ir jautājums par to, kā ir uzkonstruētas uh, sociālā nodrošinājuma sistēmas, nodokļu sistēmas. Esmu vācieta, kur nodokļu sistēma ir izkārtota tā, ka nevienlīdzība vīriešu un sieviešu starpā tiek nocementēta, nostiprināta. Uh, Uh, un uh, šis te mērķis plus 20 miljoni darba vietu 20. Uh, gadā mums izdosies tikai tādā, ja mēs risināsim arī sieviešu bezdarba jautājumus. Un tā kā sievietes ir sliktākā situācijā, tad sieviešu šie te jautājumi ir jārisina prioritāri. Un uh, taupības pasākumi, kas aizdīties pāris gados ir īstenot Eiropā, ir tīpaši Dienvidē Eiropā, uh, ir izgaismojuši sistēmu vājās vietas, sievietes ir skartas nesamērīgi, salīdzinot ar vīriešiem, šie pasākumi ir nesamērīgi, neproporcionāli ietekmējuši tieši sieviešu situāciju dzīvē. Un visbeidzot vēlējos, ko pasvītrot, esam iesnieguši šai sakarā arī grozījumu. Jātājums ir par seksuālu uzmākšanos uh, darba vietās, uh, runa ir arī par homofobiju, transfobiju. Uh, Eh, tas ir absolūti nepieņemami. Uzskatām, ka arī šajā ziņu, šeit šajā ziņāmā, kur ir un par dzimumu vienlīdzību, lūk, dzimumu identitāte un transfobija ir jāatrunā pilnīgi noteikti. Paldies! Thank you, Tiziana Begin. Paldies, eh, Tiziana Begin. Paldies, eh, priekšstādātāji. Paldies referentei par eh, šo atzinumu. Eh, Daudzējādā ziņā varu piekrist paustajam viedoklim. Gribētu tikai uzsvērt, ka eh, programma līdzdarbībai darba tirgu ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un Domāju, ka pārāk daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs pārāk bieži sievietēm tiek likts izvēlēties starp ģimenes dzīvi un darbu, un eh, tas tik tiešām arī ir reāls šķērslis, lai viņas iekļūtu darba tirgu. Un eh, bieži vien mēs nedomājam, kā varētu sekmēt sieviešu iekļuvu darba tirgu. Es to varu teikt kā māte, man ir trīs bērni, un es eh, konsultēju arī mazos vidējos uzņēmumus, un diskriminācija ir lieta, kas reāli šodien pastāv. Ļoti bieži mēs redzam, ka vīriešiem tiek dota priekšroka Sievietēm uzdod daudz jautājums, eh, kā jums būs iespējams eh, turpināt strādāt pēc aprecēšanās, kaut gan šādus jautājumus uzdot nav tiesiski, nav tiesības, bet tādus, to, tādus tomēr uzdod. Tāpat arī eh, man kolēģi jau minētais par mm, attiecībām darbā, tātad jautājumu par to, tāpat arī seksuāla uzvākš, uzmākšanās, bet tā ir attieksme, ar kuru sievietes bieži vien saskars ikdienā, tā tad eh, tāds respekta trūkums. Un eh, es nemaz nerunāju te par sociālajiem apstākļiem un pensijām sieviešu darba eh, dzīves noslēgumā. Mana dalība valsts nemaz nav īsti augstā situācijā šajā rankingā runājot par veselības un sociālajiem apstākļiem, bet mēs nevaram izlikties, ka šīs problēmas nepastāv. Un Eiropā pārsvarā pastāv tāda ļoti uz vīriešiem, vīriešu dominējoša kultūra vai mentalitāte. Sievietes, sievietēm uh, pēc bērnu laišanas pasaulē bieži vien ir jārēķinās ar to, ka viņas nevar atgriezties darbā, vai arī viņām šāda iespēja tiek liekta. Un, mm, jā, tas ir varbūt tāpēc, ka sievietes negrib izdarīt nepateizo izvēli, izvēloties starp darbu un bērnu. Kā es teicu, visa šī kultūra, kultūras aspekti ir jāņem vērā, nodrošinot uh, sievietēm pozitīvākas iespējas. Viens no mūsu visvērtīgākajiem resursiem ir sievietes, un tāpēc Eiropai un Eiropas Savienības dalībvalstīm jāstrādā kopā, lai atbrīvotos no šādas uh, uh morāls, uh, morāls šarķiekundze. Paldies, priekšstādātāji! Mēs runājam par tēmu, kas ir uh, man īpaši svarīga, ņemot vērā to, kādos apstākļos atrodamies. Es no sākuma gribētu runāt par trim lietām, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Pirmām kārtām krīzes ietekme uz eh, sieviešu nodarbinātību. Ja mēs skatāmies Eiropas līmenī, tad krīzes ietekme ir tāda, ka sievietes ir zaudējušas darba vietas, ja viņas ir bijušas pārāk zem apmaksātas, viņas ir bijušas nestabilās darba vietās, eh, viņām ir bijušas nepilnas eh, darba slodzes. Un krīze ne tikai ir izspiedusi sievietes no nodarbinātības, bet Sievietēm nācās saskarties ar šīm grūtībām, ņemot vērā arī tās izvēles, kādas viņām pastāvēs ar profesionālo un ģimenes eh, dzīvi. Un bieži vien sievietes pārslēdzās varbūt no apmaksātu darbu uz mazāk vai neapmaksātu darbu. Un mēs tagad varam redzēt, cik šī problēma ir bijusi vēl vairāk kārt pasliktināta krīzes uh, ietvaros. Tātad šādā veidā ir tikai pastiprinājusies nevienlīdzība starp uh, vīriešiem un sievietēm krīzes rezultātā. Otrais punkts. Tas ir mentalitātes jautājums vai problēma. Manā valstī esam veikuši aptauju, uzdodot sekojošu jautājumu. Vai jūs domājat, ka pēc uh, krīzes uh, ka pēc krīzes sievietēm būs priekšrocība atgriezties darbā. 63% aptaujotu atbildēja, ka jā. Tātad te mums ir reāla mentalitātes problēma, un šie 63% to starpā ir arī daudz sieviešu, un te mēs runājam par to, ka tiek pārkāptas šīs uh, neredzamās normas un otrām kārtām izglītība. Izglītība ir ļoti būtiska investīcija gan no publiskā, gan privātā sektora. Tātad tas ir gan uh, ģimeņu, gan uh, valsts ieguldījums. Un, uh, jā, un pēc tam nav atdevis no šī ieguldījuma darba tirgu. Man noteikti būs iesniegzami grozījumi šajā sakarībā. Es piekrītu ļoti daudzām lietām, kas ir rakstīts šajā mm, ziņojumā, bet tomēr man šeit pietrūkst norādes uz cīņu pret uh, nevienlīdzību karjeras ziņā. Protams, ka pastāv nevienlīdzība algu ziņā, bet, ja mēs skatīsimies tikai uz algu nevienlīdzību, tad mēs nekad nenonāksim pie uh, šīs uh, nevienlīdzības kodola. Tie, tā ir tieši karjeru nevienlīdzība, kas spiež piespiež sievietes nonākt eh, nabadzībā, jo sieviete nonāk eh, pirms pensionāšanās vecumā, viņai ir 37% no, teiksim, vīrieša algas apjoma. Tā ir milzīga nevienlīdzība. Un otra lieta, kur arī taisos iesniegt grozījumu, tā ir eh, nevienlīdzība rekrutēšanas kritērijos. Esmu šajā ziņojumā par krīzes ietekmu uz vienlīdzības jautājumiem. Esam konstatējuši, ka pirmais kritērijs, lai nodarbinātu sievieti, ir viņas pieejamība. Kompetences zināšanas ir septītais. Pirmais kritērijs vīriešu rekrutēšanai ir tieši kompetences, un pieejamība ir savukārt septītais kritērijs. Tas nozīmē, ka ir tieši pretēja situācija šajos uh, rekrutēšanas kritērijos starp vīriešiem un sievietēm. Tātad me uh, mentalitāte, rekrutēšanas kritēriji, karjeras nevienlīdzības. Tās ir pamata eh, sviras, kuras mums ir jāizmanto, lai veidotu eh, vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem. Es uzklausīju Marijā Renes kundzi, viņa runāja par um, maternitātes eh, problēmām un jautājumiem saistībā ar sievietes karjeru. Jūtu droši vien ādas apcers, jā, mums ir pietrūcis uh, harmonizācijas maternitātes uh, atbalstiem. Um, dokumentā, ko izstrādājām iepriekšējā parlamenta sasaukumā, un es domāju, ka mums noteikti vajadzētu nodrošināt šo maternitātes uh, atvaļinājumu harmonizāciju ar šī dokumenta palīdzību. Un ja mēs varētu vienoties kā jau mums tas ir praktiski izdevies attiecībā uz uh, uh harmonizētu maternitātes uh, atvaļinājumu 6-8 nedēļas, tam ir jābūt apmaksātam, jo mūsu kolēģis uh, sieviešu uh, komitejā prasa uh, 56 nedēļas arī neapmaksātu laiku. Katrā ziņā uh, mums šis dāve, darbs ir jā, jā, jāsāk šeit, jo precīzā gadījumā eh, tam nebūs nekāda rezultāta. Runājot par kvotām, esmu cīnījusies pret eh, kvotām. Mm, jo pirms desmit gadiem, 2000. gadā, jo uzskatīju, ka ar savām zināšanām sievietes var visu sasniegt, bet pēc desmit gadiem es tomēr sapratu, ka zināšanas kompetences ar to sievietēm nepietiek Un ja mēs nenoteiksim kvotas, tad nekad pie tā arī nenonāksim. Tā ka man tas šķiet tāds obligāts ceļš, un es ceru, ka kādu dienu mēs tik labi varēsim veikt savu darbu, ka mums nebūs nepieciešams šīs kvotas. Paldies! Jū, eh, madam eh, Šoidorova. Paldies, Šoidorovs kundze nākošā. Paldies! par uh, iespēju izteikties. Man ir prieks, ka varu runāt uh, pēc uh, savas kolēģis Šaķie kundzes. Es gribētu piebilst dažus elementus, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka sieviešu status būtu jānosaka sekojoši. Sievietes ir neatņemami svarīgas ģimenes dzīvē, un tā ir neaizstājama loma. Tas nozīmē, ka sievietēm pastāv zināmas barjeras, kad viņas vēlas atgriezties darbā, un to jau minēja mans kolēģis. Tas nav tikai mūsu iespējas, bet tas atspūgļojas arī aptaujas rezultātos. Tā tika veikta 2011. un 2012. gadā BEAK aptauja. Īpašs eh, SAO apsakojums par darba tirgiem, un šis pārskats atspoguļoja, ka sievietes pēc maternitātes pabalsta. Viņām varbūt jaunas uh, kompetences iemaņas, bet varbūt viņām kādas kompetences tomēr nedaudz vājākas, kā vīriešiem, teiksim, informācijas tehnoloģija iemaņas vai kādas citas, kas varbūt tajā brīdī darba tirgu ir svarīgas. Un tad, kad sieviete vēlas atgriezties atpakaļ darba tirgu, tad bieži vien sieviete ir, teiksim, 30 gadus veca, tā ir tā sieviešu kategorija, kas mums šķiet ļoti svarīga. Mani kolēģi jau minēja iepriekš, ka apsakumā tika atspoguļots, ka vīriešiem parasti tiek dot priekšroka darba iegūšanai un darba devēja bieži vien pieņem darbā vīrieti, jo viņi uzskata, ka vīrietis būs pieejamāks un viņam būs ilgāka darba karjera un vīrietis labāk pildīs konkrēto darbu. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu vērst uzmanību uz tieši to brīdi, to periodu, kad sieviete atgriežas, vēlas atgriezties darbā pēc maternitātes pabalsta. Tā, tad ir nepieciešams atbalsts sievietēm, lai viņas atgrieztos darbā. Varbūt jāsniedz viņām atbalsts, lai viņas varētu uzsākt pašu savu uzņēmumu, kādu uzņēmē darbību. Tā, tad tas būtu ļoti svarīgi sievietēm, lai net notiktu visu laiku diskriminācija pret viņām viņu karjeras laikā. Manuprāt, Vajadzētu likt uzsvaru šo atbalstu. Jāatbalsta nepilnas uh, slodzes darbs, uh, telēdarbs, teiksim, darbs no mājām. Jāsniedz lielāks atbalsts sievietēm, kuras atgriežas darba tirgu pēc maternitātes um, atvaļinājuma. Un Vēl grib norādīt, uh, bērnu kopšanas atvaļinājums, tas nav nekāds, tas nav nekāds brīvdienas, tas ir uh, darba periods audzinot bērnus, un sabiedrībai vajadzētu arī respektēt šāda veida darbu. Paldies! Vai komisijas pārstāvis ir mūsu vidū, vai jūs vēlētos ko teikt? Lūdzu, jums vārds. Tētāk, kundze. Labdien visiem! Es eh, pirmām kārtām gribētu uzsvērt, ka lielākā daļa šo jautājumu, ko jūs minējāt, tie jau ir aplūkoti pašreizajā eh, stratēģijā par eh, dzimumu līdztiesību. Daži varbūt lielākā mērogā, mēs ļoti labi apzināmies, piemēram, šo nabadzības jautājumu. Šai sakarībā daudz vēl jāstrādā, un kā jūs zinat, esam sākuši izstrādāt jaunu stratēģiju, mēs gaidam atvērt to konsultāciju procesu aprīlī un jau šobrīd vācam idejas, domas un viss, kas šeit tika izteikts, to es arī visu nodošu tālāk uh, saviem kolēģiem un mēs pilnībā atspoguļosim jūs debatas, jo pilnībā piekrītam visam jūs teiktajam. Domāju, ka lielākā daļa jūsu ideju bija vērsts tieši uz sieviešu ekonomiskās neatkarības nodrošināšanas Šī ir eh, viena no vissvarīgākajām prioritārām jomām pašreizajā stratēģijā, un mēs esam apņēmības pilni to arī tā turpināt un likt uzsvaru uz šo prioritāti arī nākotnē. Gribu pateikties jums par komentāriem. Piekrītam tiem, tie ir pilnīgi atbilstoši, un, kā jau teicu, centīsimies labāk risināt šos jautājumus, kas varbūt nebija pietiekami aplūkot, iekļaut pašreizajā stratēģijā, kā piemēram šis nabadzības jautājums. Paldies! Thank you, eh, Madam Kuslos. Paldies, eh, Kozlovskas kundze, vai jūs vēlaties teikt kādus noslēguma vārdus? Eh, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za eh, te wszystkie uwagi. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi vai tikai dāmas laikam palikuši zālē. Liels paldies! Par šīm debatēm ir skaidrs, ka nevienlīdzīga attieksme pret sievietēm un stereotipi ne tikai padara nabadzīgāku sievietes dzīvi, bet tas ir arī šķērslis ekonomiskai izaugsmai. Lielākā daļa jūsu piezīmju, komentāru bija par elementiem, kas jau ir iekļauti ziņojumā. Tā ka varbūt eh, vērts būtu pieskaties vairāk tam, eh, ko nepieciešams vairāk uzsvērt, bet parādījās arī jaunas lietas, jaunas idejas, eh, kas arī, es kā saprotu, atspūgļosies ziņojumā, piemēram, par nereģistrētu vai neapmaksātu sieviešu veiktu darbu, tāpat arī vardarbību darbā, uzmākšanās, arī seksuālu, seksuālu vardarbību vai uzmākšanās darbā. Tāpat arī prasība panākt harmonizēts noteikums attiecībā uz bērnu kopšanas atvaļinājumiem gan sievietēm, gan vīriešiem. Ir jāstiprina arī tēvu tiesības šajā sakarībā. Tā kā es iesniegšu grozījumu arī attiecībā uz uh, bērnu kopšanas atvaļinājumu piešķiršanu arī tēviem. Runājot par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem darba tirgu un runājot par dažādajām uztverēm attiecībā uz vīriešiem un sievietēm, uh, mēs esam prasījuši Pasaules bankai veikt pētījumu par uh, augstos amatos esošām sievietēm un vīriešiem, kuri atrodas dažādā, teiksim, statusā, piemēram, vīrieši ar bērniem tika uzskatīti par tādiem visusticamākiem darbiniekiem, tad viņiem sekoja neprecēti vīrieši augstos amatos, kas arī bija pieejami darbam, bet uh, sievietēm situācija bija uh, apgriezta. Uh, sieviete ar bērniem atradās šīs hierarhijas apakšā, jo viņas tiek uzskatītas par tādām uh, augsta riska mm, personām, kā strādājošie. Un, attiecīgi, Darba devējiem ir gluži atšķirīgas idejas, jo sieviete parasti saistās ar bērna kopšanu, ar šīm funkcijām, kas nozīmē, ka sieviete diezgan bieži vai regulāri var būt uh, nepieejama darbam un šādos apstākļos darba devējs uzskata, ka sievietes un vīrieši ir ļoti atšķirīgā veidā pieejami darbam. Ir jācīnās pret šādiem stereotipiem un ir jāpalīdz gan sievietēm, gan vīriešiem, kad viņiem ir darbs, tātad kombinēt privāto dzīvi un darbu. Tas ir ļoti svarīgi mums, sieviešu tiesību komitejai. Tātad nodrošināt, eh, lai ir iespēja līdzsvarot profesionālo un eh, privāto dzīvi. Es domāju, ka cilvēki, ne sievietes, ne vīrieši nevēlas atteikties arī no bērna kopšanas atvaļinājuma, tātad jānodrošina visu šo aspektu ņemšanu vērā. Lielas paldies visiem! Thank you very much. Uh, uh... Liels paldies! Mine informēšu tikai vēl par grafiku. 5. februārs grozījumu iesniegšanas termiņš, 24. mārts grozījumu izskatīšana, 16. aprīlis apstiprināšanu nodarbinātības komitejā. Pateicos visiem par šīm ļoti interesantajām debatēm un tiekamies šopēcpusdien, kad mēs pabeigsim mūsu sanāksmi.